cilvēku, un tāpēc Sandergārda kunga ievēlēšanu atliksim uz vēlāku laiku, kad mūsu pulks būs kuplāks. Nu, un tagad pāriesim pie uzklausīšanas par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā, aktivitātes jomas un instrumenti, profilakse, izmeklēšana un uh, sodas sankcijas. Pirmais jautājums ir par uh, ONODC un Interpolu runāsim par organizēto noziedzību pasaulē. Un vispirms es došu vārdu Anģelai Mē no UNODC. Viņa izklāstīs par ANO ODC pienesumu cīņā pret organizēto noziedzību un narkotikām. un arī īsumā pastāstīs par pasaules narkotiku ziņojumu. Uh, Tur būs informācija par narkotiku lietošanu, narkotiku kontrabandu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Un pēc Mēkundzes uh, uzstāšanās runās Rosbach kungs no Interpol, kurš mums sniegs tādu globālu izvērtējumu par savas organizācijas darbu attiecībā uz organizētās noziedzības uh, radītajiem draudiem. Uh, Sāksim tad tulīt ar Mēkunas prezentāciju. Viņa runās 15 minūtes. Un lūdzu atcerieties, ka iepriekšējo reizi runas, eh, runātāji izteicās nedaudz ilgāk, un šoreiz man ir jāatgādina jums tiešām izteikties neilgāk kā 15 minūtes, un pēc tam uh, uzstāsies Rozbach kungs, un arī viņam būs jārunā 15 minūtes. Un tad vēlāk deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus, un runātāji varēs atbildēt. Vispirms uzstāsies referenta un koordinātori, un pēc tam citi kolēģi. Bet lūdzu uzdodot jautājumu, neaizmirstiet norādīt, kam šis jautājums ir adresēts. Deputātiem lūkšu izteikties ne ilgāk kā divas minūtes, un pēc tam galvenie runātāji varēs atbildēt, un ja būs laiks, tad varēs rīkot arī otro jautājumu un atbilžu kārtu. Lūdzu, Mēklundz, jums vārds. Perfekto. Grazie, buongiorno, eh, signor Presidente. Magari... Labdien! Varbūt jūs man varētu vienkārši norādīt, kad būs divas minūtes atlikušas līdz manas runas beigām. Es esmu no ANO biroja narkotiku noziedzības ap apkarošanai, un es gribētu jums pastāstīt uh, īsumā par pasaules narkotiku ziņojumu, mēs kā, kur mēs publicējam katru gadu. Tādējādi mēs cenšamies uh, informēt par to, kas notiek narkotiku tirgu katru, tir, katru gadu. Centīšos prezentēt tos elementus, kas skar galvenokārt Eiropu un arī runāšu par uh, tendencēm, kas īpaši skar Eiropu, tāpat arī par uh, narkotiku ceļiem. Sākšu ar pašu vienkāršāko. Ja mēs raugāmies pasaules līmenī, tad mēs neredzam nekāds būtisks izmaiņas attiecībā uz narkotiku lietošanu. Uh, Šeit jūs redzat uh, zilo stabiņas un brūno stabiņas. Uh, tur ir uh, informācija par narkotiku lietošanu pasaulē. Mēs redzam, ka gadu laikā nekādas būtiskas izmaiņas nav notikušas. Attiecībā uz narkotiku ražošanu arī šajā ziņā pasaules līmenī kokaīna ražošanā nekas nav daudz mainījies. Opium uh, ražošanā pasaules līmenī uh, ir notikusi atgriešanās pie ļoti augsta līmeņa, mēram 11. gadā ir eh, palielinājies šis te opija ražošanas apjoms salīdzinājumā ar 2010. gadu. Bet eh, zem šīs te virskārtas mēs redzam, ka tomēr izmaiņas ir notikušas. Un vispirms eh, paskatīsimies uz heroīnu kontrabandu. Šeit jūs redzat tradicionālos ceļus, kā heroīns no Afganistānas tiek nogādāts uz eh, citurieni. Jūs redzat eh, labs kreisajā pusē šo te, šīs te mērķu valsts, tātad no Afganistānas šis narkotikas tiek vestas caur Irānu, Turciju un Balkānu valstīm, un tādējādi tās tiek ievestas Rietumē Eiropā. Tad ir arī ziemeļu ceļš, kas ved cauri Vidusāzijai, cauri Krievijas federācijai. Šie ir tie divi lielie patēriņu tirgi, bet ir arī citi ceļi, jo šobrīd mēs redzam, ka Afganistāns opijas tiek eh, vēsts arī caur eh, dienvidu austrumu teritorijām, bet mums īpaši ir jāpievērš šim te rietumē Eiropas eh, ceļam. Tātad tas ir tas tradicionālais ceļš. Nu, kādas tendences mēs redzam parādamies? no šī ceļa. Ja mēs skatāmies šeit uz karti, mēs redzam, ka heroīns tiek uh, vēsts no Afganistānas uz Pakistānu un tālāk pa jūras ceļu uz uh, Katāru vai apvienotiem Arābu Emirātiem. Un pēc tam Persijas līča tas tiek vēsts uz Austrumāfriku. Pēdējo pāris gadu laikā Austrumā Afrikā tiek konfiscēts aizvien vairāk narkotika apjomu. Šis tas ir, apjoms ir palielinājies par 200%. Un šāda tendence tik tiešām mēs novērojam, un šis ceļš kļūst aizvien populārāks. Ko mēs īpaši novērojam, ka heroīns, kas agrāk uh, Eiropā un citos tirgos tika ievests pa sauszemes ceļiem, tagad aizvien biežāk tiek izmantoti jūras ceļi. Un aizvien vairāk eh, izplatās eh, dažādi komerciālie ceļi un, un centri, piemēram, apvienotie Arābu Emirātu kļūst par tādu kā centru šai narkotiku tālāk sūtīšanai. Tiek izmantots tas, ka tur ir eh, daudz konteineru un krāvas lidmašīnas, tāpat arī pasažieru lidmašīnas, kas eh, tranzītā šķērso Kataru un eh, apvienotos Arābu Emirātus. Piemēram, mēs eh, novērojam, ka šajā Persijas līča reģionā veidojas tāds kā centrs nelegālajām narkotikām. Mēs, tas īpaši attiecas uz heroīnu, kas no Pakistāns tiek vēsts uz apvienotiem Arābu Emirātiem un tad atpakaļ uz Ķīnu, bet tāpat arī patiešo uz Eiropu gan tas tiek vests gan ar uh, līdmašīnām, gan ar kuģiem. Spānijā 2011. gadā tika paziņots, ka ir uh, par apmēram 50% palielinājies uh, kon narkotika konfiskācijas gadījumu skaits ostās. Uh, Pagājušā gadā her, no heroīna konfis, no konfiscētā heroīna apjoma 15% tika konfiscēta tieši ostās, un tas parāda to, ka arī heroīns aizvien vairāk Eiropu sasniedz pa jūras ceļiem. Ja mēs paraugamies uz to, kas, kas notiek, jūs zinat, ka 2010. gadā op, pie slimības, kā ar Afganistānu un heroīna ražošana līdz ar to dramatiski samazinājās. Mēs novērojām, ka tam bija zinām ietekmi uz tirgu Eiropā. Kā jūs redzat šajā kartē, zilās, zilie apļi ir konfiskācijas. Tātad šis te zilais parāda, kur ir samazinājies konfiscēto narkotiku apjoms, savukārt eh, brūnais nozīmē, ka konfiskācija apjoms ir palielinājies. Savukārt dzeltenais, eh, tur Ķīnas gadījumā norāda, ka situācija ir stabila, tātad šie visi aplīši norāda uz konfiskācijām. No Afganistānas uz rietumu Eiropu mēs redzam, ka opiķa konfiskācijas eh, apjoms bija samazinājies, bet tas viss norāda uz to, ka bija samazinājies, eh, samazinājies piegāžu apjoms par šo ceļu. Tāpat ir arī piemēri, ka dažās rietuma Eiropas valstīs, nu ne visur, bet piemēram apvienotajā karalistē bija heroīna trūkums. Apvienotā karaliste ir uh, tā valsts, uz kuru patiešo lielākā daļa heroīna nonāk no Pakistānas. Līdz ar to viņus vistiešāk skar skāra tas, ka Afganistānā opija bija mazāk nekā citur, un tik tiešām viņiem ir tas lielākais heroīna lietotāja tirgus, bet, nu, šī heroīna daudzums bija mazāks nekā citus gadus. Nu, tas kopā, tad, to visu ietekmēja arī operācijas, ko īstenoja Turcijas un Brītu varas iestādes, un arī tāpēc tirgu nenonāca tik daudz heroīna. Bet nu, šādas tendences nebija tikai apvienotajā karalistē, piemēram, līdzīgas tendences bija arī Šveicē un Krievijā. Arī tur bija mazāk heroīna. bet eh, tika izmantots eh, dezomorfīns vai krokodils, kā tas tiek dēvēts Krievijā. Tā ir eh, viela, kas arī tiek, tiek iešļurcināta intravenoz, bet tā īpaši smagi atstāja īpaši smagu ietekmi uz veselību un ir daudz lielāks risks tādējādi pārnest HIV nekā izmantojot heroīnu, ko mēs redzam pasaules opiātu tirgu. Uh, Te mēs redzam tādu, ka zinām līdzsvaru, tas, ko mēs novērojam kopumā Eiropā un Rietuma Eiropā, bet tāpat arī Ziemeļamerikā, mēs redzam, ka heroīna lietošana stabilizējas, nu, var citur pat samazinās. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs heroīna lietošana samazinās, un mēs redzam, ka opiātu lietošana pieaug, un mēs redzam, ka nāvs gadījumu skaits um, opiātu lietotājiem ir daudz augstāks nekā tiem, kas lieto citas nelegālās narkotikas. Bet tas, ko mēs redzam šeit, brūnā krāsā jūs redzat uh, opija ražošanu, ražošanas apjoms pasaulē, un šīs te līnijas ir cenas ražotāju valstīs. Mēs redzam, ka cena joprojām pieaug visās izcelsmes valstīs, gan Afganistānā, Mjanmā, gan Kolumbijā. Un kā jūs zinat, ja ekonomikā cēna ceļas, tad, pieaug, tad, tad tas ir rādītājs, ka pieaug pieprasījums. Nu, tad kā mēs varam izskaidrot šo nelīdzsvarotību? Vai nu mēs par zemu novērtējam patēriņu tirgu pasaulē, un patēriņu tirgus īstenībā pieaug, bet tikai mēs to neesam novērojuši. Tā tas īpaši varētu būt Āzijā un Āfrikā, jo mums ir ļoti tādi trūcīgi dati par šīm, par šīm valstīm. Tā kā var gadīties, ka tur opiāti tiek izmanto, tiek lietot aizvien vairāk, bet uh, tas netiek nekur reģistrēts, jo vienkārši nav iespējams šo informāciju dabūt. Uh, vai arī tik tiešām tiesības argājošo iestāžu centieni ir um, atmaksājušies un uh, jo tik tiešām ir jāķers pie avota, lai varētu apkarot šo te opiātu ražošanu, un tad tas arī atspokļojas cenu pieaugumā. Vai arī izplatās eh, tīrā opija tirgus, nevis heroīna tirgus. 2010. gadā mēs redzējām, ka ļoti lielā mērā pieauga morfīna konfiskāciju skaits Afganist eh, Pakistānā. Kā jūs zinat, morfijas tiek uh, tiek raž, ir viela, ko iegūst pirms heroīna iegūšanas no opija. Nu, varbūt, ka tas izskaidro šo te opija uh, pieprasījumu celšanos. Runājot par cenām, nākā, kāpēc mēs skatāmies uz cenām? Jo cenas mums var dot uh, ideju par to, kā izmainās šis te pieprasījums. Un tagad mēs redzam, ka stabiņi, stabiņi ir uh, globālā opija ražošana, Un uh, tagad pievirs, pievērsīsimies tai zilajai vai zargan zilajai līnijai apakšā. Tā ir opija cena Afganistānā. Brūnā līnija ar trīs stūrīšiem, kas iet uz leju un izskatās stabili, tā ir heroīna mazumtirdzniecības cena Rietumē Eiropā. Un kā jūs redzat šajā grafikā, uh, Opija cenas Afganistānā nekādā veidā neietekmē heroīna cenas Eiropā, un tā ir norāde, ka cena un tirgus Eiropā vairāk ir atkarīgs no pieprasījuma, nevis no piegādēm. Un pamatā tas, ka cena visu laiku nemitīgi samazinās Eiropā, nozīmē to, ka vai nu heroīna lietotāja tirgus ka heroīna lietotais tir tirgus ir stabils. Ko es varu sacīt par kokaīnu? Šeit mēs redzam, ka kokaīns tiek transportēts pa tradicionālajiem ceļiem no Andu reģiona, pa Karību jūru uz Rietumu Eiropu vai arī no Venecuēlas uz Eiropu vai arī cauri Rietumu Āfrikai. Jaunais ceļš, ko mēs redzam, ir no Brazīlijas uz Balkāniem Un tad tālāk uz Rietumu Eiropu. Ir, krim, ir noziedzīgais tīkls, kas darbojas Balkānu valstīs, Brazīlijā, un viņi, viņi sadarbojas ar nigēriešiem, lai ievestu kokaīnu. Tāpat mēs arī redzam ceļu no Rietuma Āfrikas pa jūru, tādējādi šīs narkotikas sasniedz Eiropu. Un tad tāds ļoti neliels ceļš no Rietuma Āfrikas cauri Rietumu un uh, Vidus Eiropai, izmantojot Alkaidas tīklu Ziemeļamerikā. Tas nav liels tirgus, bet uh, šāds kontrabandas ceļš pastāv un tas, uh, un to īsteno teroristiskie grupējumi. Tāpat mēs arī redzam, ka attīstās tirgus caur Argentīnu. Un daudz pārnacionālie noziedzības grupējumi pārceļas uz Argentīnu un tad, nu, caur Brazīlijai transportē narkotikas uz Eiropu. No Brazīlijas pa gaisa ceļu arī tiešā veidā tiek vests narkotikas un no Eiropas Tālāk šis narkotikas atgriežas atpakaļ uh, ekstasī formā. Kokaīna piegādes uz Eiropu caur ostām aizvien palielinās. Mēs tagad redzam, ka arī Baltijas valstu ostās tiek konfiscēts aizvien vairāk šo narkotiku, arī ņemot vērā, ka no Dienvidamerikas uz Eiropu tiek ievest aizvien vairāk konteineru un uh, kokaīns arī šādos konteineros tiek pārvadāts. Un varbūt pēdējais punkts par marihuānu. Un jājautā, vai Eiropa ir eh, pārējais tirgus attiecībā uz marihuānu. Mēs redzam, ka Marokas eh, marihuāna Eiropa sasniedz caur Spānijai, bet mēs redzam, ka Marokas nozīme Eiropas tirgū samazinās, bet ko mēs redzam, kas pieaug, pieauga zālītes eh, ražošana mājas apstākļos. Un ir arī pār na, transnacionālas eh, organizētās noziedzības grupas, kas audzē marihuānu un, eh, ja tiek konfiscēta marihuāna, tad mēs redzam, ka te ir iesaistīti grupējumi, kas tirgojas ne tikai ar marihuānu, bet arī ar heroīnu un kokaīnu. Uh, Un tā ir norāda, ka Eiropā ir valstis, kas ziņo, piemēram, par tūkst, ka par tūkstots procentiem ir uh, palielinājies konfiscētās marihuānas apjoms. Un līdz ar to šīs te marihuānas tirgus ļoti mainās līdz ar ražošanu uz vietas. Ir jau arī cits lietas, ko varētu pastāstīt, bet man liekas, ka mans 15 minūtes ir cauri. Paldies! Liels paldies! par šo detalizēto izklāstu. Jūs tiešām paspējat to visu pateikt mums 15 minūšu laikā. Došu vārdu Interpolu pārstāvim Rozbach kungam, un viņš pastāstīs par Interpolu darbību organizētās noziedzības draudu izvietošanas jomā. Labrīt, dāmas un kungi! Mani sauc Bērns Rosbachs, esmu krīzes Eh, analīzes direktors Interpolā, darbojos Francijā Lionā. Eh, tad es esmu ieradies šajā sanāksmē, jo es darbojos saskaņā ar šī sanāksmes nosaukumu. Tātad mēs izvērtējam organizēto noziedzību, bet sadarbojoties arī ar vienībām, kas nodarbojas arī citās jomās - terorisms, vides vides e, noziegumi, arī mākslas darbu zakšana, pašu viltošana un tā tālāk. E, tiem, kas nav pazīstami ar mūsu organizāciju, gribu teikt, ka mums ir 190 dalībvalstis šobrīd mūsu sastāvā. Mūsu organizācijas ģenerālsekretārs atrodas Lionā, Francijā, un mums ir arī reģionālie un sakara uh, biroji šeit Briselē un ir arī Buenos Airesā, Bankokā, San Salvadorā, Bidžanā un citur. Mēs šobrīd veidojam arī jaunu struktūru Singapūrā, ko mēs esam paredzējuši atvērt 2014. gadā. Mūsu esošais ģenerālsekretārs ir Ronalds Keinobles, kas nāk no ASV, un prezidents Interpolam ir Bunhui Kū, kungs no Singapūras. Katra dalībvalsts ir pārstāvēt nacionālā līmenī un caur Nacionālo centrālo biroju, un katrs nacionālais birojs ir aprīkots ar modernu komunikācijas sistēmu I247, kas ļauj mums sazināt samazināties starp nacionālajiem birojiem drošā, kā arī reālā laika vidē. Un arī ir iespējams sadarboties ar ģenerālsekretariātu. Tad, kad mēs sakam vārdu communicate vai komunicēt, tad mēs um, spējam pārraidīt ne tikai tekstu, bet arī dažādas fotogrāfijas, pirksnospiedumus un DNS profilus. Mūsu nacionālie punkti var iegūt arī attiecīgo informāciju no kriminālām datubāzēm. Un tas viss saistībā ar um, personām, kas tiek meklētas par dažādiem noziegumiem nacionālā līmenī, piemēram, noziegumi ar identitātes dokumentu viltošanu, ieroču tirzniecību, arī mašīnu zakšanu tā tālāk. Tad ģenerāla sekretariātā ir diennakts pavēlniecības un koordinācijas centrs, kas darbojas arī Lionā, Bonusairesā un drīz arī Singapurā, un ir iespējams nodrošināt komunikācijas starp šiem punktiem eh, četrās oficiālās valodās - angļu, franču, arābu un spāņu. Un šodien no manas prezentācijas gribētu pasvītrot to, ka Interpols nav autonoma izmeklēšanas iestāde ar arestēšanas pilnvarām, kas ir tāds mīts, kas ir populārs, bet nav precīzs. Drīzāk Interpols ir tā kā globāls policijas tīkls, kas operē internacionālā līmenī, kur mēs strādājam mūsu dalību valstu labā. Mēs esam izstrādājuši modernas metodas un pakalpojums. To mēs visu piedāvājam mūsu dalību valstīm, lai mēs varētu apvienot spēks un cīnīties pret visām noziedzības formām. Tātad 190 dalībvalsts un skaidrs, eh, ka mēs nevaram ar saviem spēkiem atrisināt pilnīgi visus noziedzības jautājumus, ņemot vērā, ka organizētās noziedzības aktivitātes ir ļoti dažādas un šī dažādība ir ļoti dažāda mm, valstīs. Un Tāpēc mums ir ikdienas uzdevums, kad mēs izvērtējam, vai attiecīgais nozīmums, par kuru informāciju mēs saņemam no kādas valsts, tiešām klasificējas kā uh, krimināla noziegums organizētās noziedzības formā, vai arī tas ir atsevišķi gadījums. Tas nozīmē, ka mēs katru dienu mainamies ar informāciju ar mūsu dalību valstīm, un ir skaidrs, ka noteikti citi nozieguma veidi ir ar organizētās noziedzības pazīmēm, un ja tas ir tā, tad mēs saprotam, ka ir nepieciešams īpaši fokus, resursi, arī dažādas stratēģijas, to mēs gaidām no mūsu dalībvalstīm un arī nacionāliem centriem. Un mēs <clears throat> arī atlasam prioritārās jomas, tam mēs veltam resursus un personālu, mēs izstrādājam ilgtermiņu un īstermiņa projektus un operācijas, pilnībā koordinējot šo darbu ar mūsu attiecīgām dalībvalstīm. Mēs saprotam, ka mēs nevaram pilnīgi visus noziedzības veidus un apdraudējumus valstu drošībai atrisināt. Un tāpēc mēs mm, esam izveidojuši sadarbības saiknes ar galvenajām citām organizācijām, kā piemēram UNLDC, jūs tikko kā dzirdējāt prezentāciju no šīs organizācijas, Pasaules mūjas organizācija vēl viens sadarbības partners, vēl ir Pasaules banka, Pasaules veselības organizācija, starptautiskā kriminālties, kā arī vesela rinda reģionālo un subreģionālo organizāciju, kā piemēram Eiropas Savienība, Europol, SEPKA Tā ir um, tāda organizācija, kur, kas apvieno Dienvidu Austrum Eiropas policijas šefu asociāciju. Um, mums sadarbojamies arī ar līdzīgu organizāciju Subsahāras reģionā un citām. Lielākā daļā gadījumu mūsu sadarbība ir plašāka kā tikai papīra apmaiņa realitāte. Šī sadarbība parasti ir tā reducējas uz darbību izmeklēšanu tā, sadarbības jomā. Diemžēl es nevaru šobrīd nosaukt pilnīgi visas noziedzības veids, ar kuriem strādā Interpols, tāpēc es gribētu pasvītrot svarīgākos noziegumu veidus, kas ir svarīgi tieši šī, šai sanāksmē. Tie no jums, kas interesējās plašāk par mūsu aktivitātēm, Tiem mēs ieteiktu lasīt mūsu tīmekļa vietni, kas ir publiski pieejama un aktualizēta katru dienu. Par nelegālām narkotikām šodien mēs runājam, tātad mēs strādājam mm, ar informāciju par eh, narkotika ražošanas un, un tirdzniecības organizācijām tādās valstīs kā Meksika. Mēs eh, raugāmies uz šo situāciju Meksikā, te ir apdraudējums demokrātijai, Un ne tikai Meksika ir apdraudēta, bet arī citas valsts un reģioni. Meksikas organizētās noziedzības grupas ir mēģinājuši izveidot arī Dienvidaustrum Āzijā savus punktus, un tātad mēs strādājam ar to. Un iekšā Eiropa mēs eh, apkarojam organizēto noziedzību kas eh, balsta šo narkotiku tirzniecību, pārsvarā heroīna tirzniecība tā ir, nāk no Afganistānas un tā tālāk. Tad eh, mums ir īpaša sadarbība ar um, citām valstīm, piemēram, Francija un Krievija, Pāris, Pā, Parīzes pakta nolīguma ietvaros sadarbojas. Par Āfriku Interpols aktīvi nodarbojas, eh, lai apkarotu kokaina importēšanu, uh, no Dienvidamerikas uz eh, Eiropu, caur Rietumu Āfriku. Mēs konstatējam satraucošu tendenci, ka tiek um, nelegāli ražots metamfetamīns, un šīs ražotnes tagad tiek pārvietotas no, um, no vecajiem reģioniem uz valstīm, kā riet, tādām, kā, tādiem kā Rietumāfrikas valsts, Irāna un Dienvidaustrumāzija. Mēs eh, cīnāmies arī pret uh, cilvēku tirzniecību, darlietu, zākšanu, valūtas viltošanu, narkotiku tirsniecību, arī mākslas darbu tirsniecību, zakšanu un tirsniecību tālāk. Tālāk, kādi ir mūsu projekti? Pink Panthers projekts, te mēs atbalstam tiesību aizsardzības iestādes, palīdzam no, konstatēt, uh, zādzības juvelieru veikalos Eiropā un citur. Šeit šos noziegums parasti veids organizētās noziedzības grupas, kas bāzēs Dienvidu Austrum Eiropā. Mēs regulāri uzraugam šo grupu aktivitātes un ir skaidrs, ka uh, Šīs grupas paplašina savu noziedzīgo darbību ārpus tradicionāliem rajoniem, un Interpols ir identificējis eh, tātad šīs vietas Pink Panther projekta ietvaros. Tālāk nākamais projekts Millennium arī tas fokusējas uz Eirāzijas organizēto noziedzību. Tur ir krimināla infrastruktūra, kas tālāk operē Eiropā. Mēs eh, cenšamies apkarot organizēto noziedzību šajās jomās, ne tikai savācot informāciju, bet arī plašāk. Un mēs eh, Interpols, IRT vienība eh, tika nosūtīta uz Limožu Francijā, lai palīdzētu Francijas policijai un Eiropolam operācijai dārglietas Operation Bijou. Un Te bija iesaistīta arī Armēnijas un Grūzijas krimināla grupējuma, un 21 cilvēks tika arestēts. Tad vēl bija projekts BESA, kas ir arī divu gadu mandātu ietvaros, apkarot organizēto noziedzību Dienvidaustrum Eiropā. E, Interpols e, sadarbojas ar SEPKA organizācijām operatīvā e, izmeklēšanas un arī mm, izlūkošanas datu līmenī. E, Un mēs esam veikuši īpašus eh, draudu izvērtēšanas eh, darbus, rakstījuši ziņojumus, sitek ziņojumus, un šajos ziņojumos mēs eh, esam izcēluši ieguvumus, kas izriet no jūtīgo datu apmaiņas starp dažādām policijas organizācijām. Un tā tad, protams, šie ziņojumi bija tikai policijas iestāžu lietošanai organizētās noziedzības iesaiste cilvēku izniecībā ir tāds fenomens, kas aug visā pasaulē, un te ir milzīgi ieguvumi gan kriminālās organizācijām, gan arī mm, tīkliem, eh, kur parasti mm, upuri tiek izvēlēti no valstīm ar vājām ekonomikām, kur ir politiskā nestabilitāte vai arī kaut kāda civilie nemieri. Un Interpols ir strādājis pie šiem jautājumiem, tīpaši cīnoties pret sieviešu un bērnu seksuālo eksploatāciju, arī tad, tad, tad, tad pieaugušo un bērnu tirzniecība nelegālam darbam. Interpols ļoti cieši sadarbojas ar reģionālām organizācijām, ieskaitot Frontexu. Interpols ir arī ļoti aktīvi iesaistījies organizētās noziedzības nozieguma apkarošanā, um, spēļu fiksēšanas un nelegālo azartspēļu jomā, tātad attiecībā tieši uz futbolu. Šeit ir īpaši tāda vienība, kas cīnās pret to. E, tālāk arī medikamentu viltošana un nelegālā tirsniecība ir vēl viena. Interpol prioritāte ir farmaceitisko noziegumu vienība, kas koordinē darbu šajā jomā. Šeit ir viens piemērs, cik efektīvi mūsu organizācija ir cīnījusies. E, te ir operācija Pandžeja, kur viens nedēļas ietveros mums izdevās sakoordinēt 80 dalību valstu darbības. Rezultātā mēs aizslēdzām 13500 websaitus, konfiscējām 800 pakas nelegālo medikamentu, konfiscējam 2,4 miljonus uh, dozu vienību nelegālo medikamentu, kas nāca no 48 valstīm. Interpols uh, saprot, ka starp terorismu un visiem pārobežu noziedzības veidiem ir cieša saikne, tāpēc mēs koordinējam mūsu darbību šajā jomā. Piemēram, teroristi izmanto transportēšanas tīklus, kas tiek izmantot cilvēku tirzniecībai, uh, un Tas ir saistīts ar terorismu aktivitātēm, kas ir augoši drauds. Mums nesen bijusi kopīga iniciatīva, kur piedalījās piedalījušās dažādas Interpola vienības, un Interpols vēlas, lai 190 dalību valsts attiecīgi apmācītu savu vienību personālu kas būtu saskaņot ar prioritātiem šajā jomā, lai mēs varētu no, no, noteikt šo sindikātu noziedzīgo grupu savstarpējo sadarbību. Kā jau es teicu, mums ir ļoti daudz izaicinājumu, mēs cenšamies cīnīties pret organizēto noziedzību. Šie izaicinājumi tiek risināti izmantojot mūsu resursus, resursus, bet eh, mūsu resursi nav pielīdzināmi noziedznieku resursiem. Tomēr mēs neapstāsimies un faktiski jāsaka, ka strateģiskās plānošanas direktorāts katru dienu strādā ar dažādiem mūsu um, partneriem. Mēs veicam mūsu analīzi, situācijas pārbaudi, mēs gribam identificēt risinājumus, kas eksistē mūsu informācijas uh, vākšanas procesā. Mēs arī cenšamies atrast finansējumu, lai cīnītos pret organizētā noziedzību mūsu kopējo interešu zonā. Mēs eh, nepārtraukti cīnamies, jo mēs zinām, ka nelegālie grupējumi meklē tukšās vietas mūsu struktūrās, nu, nacionālā likumdošanā, izmanto mūsu ierobežotos resursus. Tikai ja mēs koordinēsim, saskaņosim mūsu reakciju, izmantojot visu organizācijas, uh, Eh, arī Europol, UNODC, eh, Pasaules veselības organizācija. Tikai, ja mēs darbosimies kopā, mēs šo līdzsvaru pavērsīsim sev par labu. Paldies par uzmanību. Ehm, Paldies Rosbaka kungam. Jūs pat spējāt minūti ātrāk, 14 minūšu laikā. Paldies par to. Tagad varam uzklausīt jautājumus no klātesošajiem. Uzklausīsim referents un koordinātors. Lūdzu, norādiet, kam jūs vēlaties uzdot jautājumu un paskatīsimies, vai būs laiks arī otrajai jautājumu kārtai. Tā tad ievērojiet, ka jums ir atvēlēts divas minūtes. Jakolīno kungs, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Es katrā ziņā pieturēšos pie sev atvēlētā laika. Es ar ļoti lielu interesi klausījos abos runātājos. Viņi izteicās ļoti detalizēti un kopaina ir viens kopsaucējs par to, ka ir ciešas sasaiste starp noziedzību un terorismu. Uh, kā jau tika vairāk kārt norādīts, eh, ir iesaistījusies arī Alkaida eh, narkotiku tirzniecībā un pārvadāšanā. Tāpat nepieciešams cīnīties pret šiem fenomeniem, kas ir tieši sasaistīti. Un tad jau jautājums ir eh, pašsaprotams, ņemot vērā šo ļoti skaidro situāciju kāda ir saikne starp starptautiskajām organizācijām, kur pienākums ir būtībā cīnīties pret uh, organizēto noziedzību un terorismu, neatkarīgi no tā, kā tas izpaustos. Kādi ir patreiz ierobežojumi, lai sadarbotos ar dalību valstīm un Eiropas Savienību? Eiropas Savienībā ir pretterorisma nolīgumi, piemēram, SWIFT, un vēl citi, un kādas būtu jūsu rekomendācijas, lai mēs varētu izvairīties no esošajiem ierobežojumiem un varētu organizēt labāk policijas sadarbību starp visām uh, lielākajām valstīm, lai mm, pārliecinātos, ka mēs varam uh, sastrādāties pāri robežām un cīnīties pret organizēto noziedzību. Tas, protams, nozīmē, ka ir jāstājas pretī narkotiku karteļiem, viņu piegādes ceļi vienmēr uh, attīstās, vienmēr mainās. Tas uh, būtībā ir kustīgs mērķis, uh, pret kuru jācīnās arī Eiropā. Un tas īpaši skar dienvidu daļu Eiropas Savienībā. Jā, paldies, Jakolino kungam, portet kungs lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Šī joma ļoti bieži tiek atspoguļota ziņās. Ir skaidrs, ka nelegālās imigrācijas izmantošana ir ļoti būtisks faktors. Mēs eh, to esam redzējuši ļoti bieži. Vidusjūras reģionā ir bijuši ļoti nopietni gadījumi kad eh, imigranti šķērso vidusjūru eh, uz postiem un nedrošiem kuģiem. Un, eh, manuprāt, vienmēr tā svarīgākā vieta, kur cīn, kā cīnīties pret šo nelegālo imigrantu ieplūsmu, ir cīnīties pret viņu finansiālajām interesēm, kas būtībā balsta šādas darbības. Un es vēlētos dzirdēt no Interpola pārstāvja, uh, kādas ir Interpola stratēģijas, lai identificētu organizācijas, kas ir iesaistītas šādās darbībās. Un kāda veida operācijas ļauj kriminālām organizācijām izmantot šādu cilvēku plūsmu, kas dodas uz Eiropu. Paldies Burgecio kungam, tautspartijas vārdā Maķie kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties abiem runātājiem par ļoti pilnīgu, ļoti visaptverošu stāstījumu par nelegālu narkotiku tirsniecību. Es gribētu uzdot jautājumu. Es zinu, ka ANO ir iesaistīsies ļoti plaši kopā ar dalībvalstīm, lai apkarotu nelegālo narkotiku tirzniecību. Es gribētu zināt, kāda veida palīdzību jūs sniedzat no savas organizācijas puses tām valstīm, eh, kur varbūt eh, nav tik attīstītas struktūras, lai apkarotu šos nelegālos tirzniecības veidus. Uh, Vai dalībvalsts pie jums griež, vai jūs varat no savas puses kaut ko īpašu piedāvāt? Un vēl es gribēju vaicāt, vai ir kaut kāda saikne starp nelegām narkotikām, to lietošanu un attiecīga dzimuma formas. Un vēl, kā ir ar politiskos stabilitāti un narkotiku tirzniecību. Jūs minējāt arī arābu pavasari. Vai šeit ir saikne, vai tas ir ietekmēs kaut kādīgi mm, narkotika tirzniecību, tad šie notikumi no 2011. gada. Vēl jautājums Rosbaha kungam no Interpola. Vai gribētu zināt kaut ko par sintētiskajām narkotikām. Mēs zinām, ka pastāv narkotiku tīkls, kur tiek ražotas uh, sintētiskās narkotikas. Es neesmu īpaši kompetenta, bet um, vai jūs varētu pastāstīt, kādā veidā jūs sadarboties, jūs pārstāvat uh, Interpolu, bet kā ir ar Eiropolu un Eirodžustu? Es uh, varu iedomāt iedomājieties, ka jums ir tāpat tādas grūtības kā Eiropolam apmācīt citu stāstīt, citiem jūsu darba forma ir arī nedaudz noslēpumaina, ir varbūt jūs varētu pastāstīt kaut ko vairāk par šo jomu. Grazie, honorable Matija. Paldies, Maķie kundze. Goja grupas vārdā, Sundarkārta kungs lūdzu. mulți, e, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums Mēkundzei. Lūdzu, pastāstiet, kāda ir um, bijusi iebrukuma ietekme pēc tam, kad, 2000, kad 2001. gadā Afganistānā ienāca sabiedroto spēki, kā tas ir ietekmējis šo te narkotiku tirgu? Vai produkcija ir, sama, produkcijas apjoms ir samazinājies vai gluži otrādi palielinājies? Kāda ir bijusi tā ietekme? Rosbach kungam es gribētu pajautāt par to, kādas ir problēmas sadarbībā ar Eiropolu, vai šādas problēmas ir, un ja problēmas pastāv, tad kādas tās ir. Es zinu, ka pastāv laba sadarbība, bet tomēr es gribētu uzzināt, vai ir arī kaut kādas problēmas ar šo sadarbību. Otrs jautājums ir eh, saistīts ar nelegāla iegūt līdzakļu legalizāciju. Vai pastāv kaut kāds iespējas uh, legalizēt atkal šo te naudu? Ja tīpaši runājot par finansu krīzi, ir piedzīvots tas, ka tiek iesaistīts bankas, lai, ku, lai šo te naudu atmazgātu. Paldies! Kerkhoff kungs, lūdzu, paldies priekšētājs kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī abiem runātājiem, ne tikai tādēļ, ka viņi izteicās laikā, bet arī tādēļ, ka bija ļoti interesants viņu prezentācijas. Un varbūt abi runātāji varētu atbildēt uz uh, jautājumu saistībā ar uh, narkotiku apkarošanas politiku īstenošanu. Divi aspekti šajā sakarā. Pirmkārt, vēlos jautāt, kas saistībā ar uh, narkotika tirzniecības noteikšanu ir labākās pieejas, vismaz mūsu ekspertu prāt. Vai jūs uzskatāt, ka vislabāk izmantot izlūkošanas datus vai dažādas PNR sistēmas vai kādas citas operācijas, kur notiek informācijas apmaiņas starp tiesības aizsardzības iestādēm. Tad kas jūsuprāt ir tas labākais līdzeklis, lai risinātu šo jautājumu? Otrs jautājums no manas puses, ko uh, atsaucās arī pirmā runātāja par narkotiku cenu, par eh, narkotiku izmaksām un cenu un par a, to, kā saistās šīs divas lietas. Vai ir kāda tieša saikne viņus prātā eh, ar narkotika apkarošanas politikām, kuras īsteno dažādas Eiropas Savienības dalību valsts. Dažas no šīm politikām ir ļoti stingras un dažas mazāk stingras attiecībā uz narkotiku lietošanu un pirkšanu. Un par izmaksām un par finanšu labumu, ko iegūst uh, noziedznieki piegādājot narkotikas šādos tirgos. Paldies! Paldies, aļo vārdā. Tas, kungam, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšētājs kundze. Paldies uh, abiem runātājiem par ļoti liederīgām um, prezentācijām, un es vēlos uh, uzdot jautājumu, kas saistīts ar institūciju sadarbību, vai tā notiek glūdi, vai tomēr ir nepieciešama kaut kādi uzlabojumi. Un domājot par to, tieši kā notiek šī sadarbība starp institūcijām. Un otrs jautājums saistībā ar Interpolu. Kā priekšā jūs atbildīgi, kurš novērtē jūsu darbības uh, moduli, vai tiek uzraudzīts jūsu uh, darbības veids. E, es nejautāju tādēļ, ka man būtu kāds bažas par jums, vienkārši vēlos zināt, kā jūs organizējat savu darbu, jo notiek izmeklēšana un ir svarīgi, lai būtu arī nepieciešamās pārbaudas. Un tātad, kā tās tiek nodrošināts Eiropolam, jo nevienmēr mēs par to dzirdam. Paldies! Paldies, Alda grupas vārdā, Jūtam Dankungam, divas minūtes. Paldies, priekšādēs kundze! apvienoto nāciju pārstāvēji, jūs mūs pārsteidzāt runājot par Al-Qaida tīklu Ziemeļamerikā. Varbūt jūs gribējāt teikt Ziemeļāfrika, varbūt varat precizēt. Jautājums, kas jūs, jūsuprāt, Eiropai būtu jādara? Tas, ko mēs pagaidām nedaram, lai šīs problēmas risinātu. Tāds ir šīs komitejas mandāts, un tātad mēs vēlētos to eh, dzirdēt no jums. Interpol pārstāvjums jūs nemīnējāt Ķīnu, ne ķīns, ķīniešu valodu, vai jūs neko nedarat Ķīnā, vai uh, Interpols vispār nesadarbojas ar Ķīnu, vai Ķīna nesadarbojas Interpolu. Interesanti, jo jūs to nekādā veidā nepieminējat. Tad vēl jautājums, ko jūsu skatījumā Eiropai būtu jādara, tā kā situācija Eiropā ir ļoti smaga. Un uh, vēl kur tiek izmantot šī milzīgā pēļņa un kas ir tie, kas gūst šo pēļņu. Nevar būt, ka viņiem kaut kur ir uh, samilzuši milzīgi banku konti. Kur viņi izmanto šos līdzekļus? Paldies! Paldies! Divas minūtes Šmita kungam. Paldies, priekšētājs kundze. Es ļoti rūpīgi sekoju narkotiku ket situācijai un vēlētos vairāk par to noskaidrot, jo mums ir ļoti liela problēma Zviedrijā ar, ar uh, somāliešu ieceļotājiem. Un jūs zinat, ka šo narkotiku Nīderlandē ir aizlieguši, bet tomēr ir, uh, zinām, atrunas Un varbūt jūs varētu vairāk uh, pastāstīt. Es uh, sekoju uh, naudas plūsmai, es sazinājos apvienotās karalistes, um, Nīderlandes un Zviedrijas valdībām. Un ir saiknes starp Al-Shabaab, un viņi piedā, piegādā šo narkotiku Londonā, Šipolā, Amsterdamā un tālāk izplata visā Eiropā. Un nauda tiek izmantot pēc tam terorismu aktivitātēs, kuras īsteno Al-Shabaab. Varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par to. Ir jāseko, protams, vienmēr naudai un jāskatās, kā tā tiek izmantota, kā, vai kādas aktivitātes tiek finansētas ar iegūtajiem līdzekļiem. Paldies! Tagad došu vārdu mūsu viesiem, katram pa piecām minūtēm, un pēc tam būs otrs jautājumu eh, riņķis tiem deputātiem, kas vēlas uzdot jautājumu. Tad sāksim ar Mēkunga kundzi un pēc tam Rozbaka kungam būs vārds. 5 minūtes. Jā, mēs eh, centīšos atbildēt uz ļoti interesantiem jautājumiem un eh, centīšos atbildēt katrā ziņā uz pēc iespējas vairāk. Pirmkārt, kā mēs varētu rīkoties, un man šķiet daudz no jums to vēlēs uzzināt, ko mēs varam darīt, ko Eiropa var darīt. Uh, mēs eh, vien, cīnāmies pret vienu maršrutu un tad tiek izveidots cits. Reizē mēs eh, cenšamies ierobežot kādu narkotiku izplatību un pēkšņi parādās pavisam jaunas narkotikas vielas, dažādi jauni sintētiski veidojumi. Tad um, centīšos atbildēt uz šādiem jautājumiem, tātad domājot, ko mēs tiešām varētu darīt. Viens būtisks aspekts ir korupcija. Un kā mēs uz to skatāmies Mēs jūs redzējāt šos maršrutus, tie ir iespējami tādēļ, ka ir uh, korumpētas amatpersonas, kas ļauj izvest cauri savām valstīm narkotikas. Un tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas ir jāatrisina, ja vēlamies apturēt uh, narkotiku pārvadāšanu no vienas valsts uz otru. Vēl viens jautājums, kas jārisina, ir likuma likumīgie instrumenti, un bija jautājums, ko mēs ANO darām šajā sakarā. Mēs sniedzām eh, juridisko palīdzību valstīm, eh, sniedzot dažādus likuma projektu modeļus un cenšoties palīdzēt, lai nodrošinātu, ka viņiem ir nepieciešamie instrumenti, nepieciešamie eh, juridiskie instrumenti, lai cīnītos pret šiem izaicinājumiem. Un kā jūs noteikti varat iedomāties, tas ir uh, mērķis, kas uz laiku pārvietojas. Kā jau mēs pirms tam teicām, mēs cīnāmies pret vienu narkotiku vielu un tad izrodās jaunas un kā cīnīties pret tām. Tas pats uh, ir sakāms arī par teror, teroristu darbībām. Viņu darbības veids mainās nepārtraukti. Līdz ar to arī likumdošanas ietvaram ir jābūt gan elastīgam, lai spētu pielāgoties šai situācijai. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti būtisks, ir īpaši, kad tiek jautāts, ko mēs varētu darīt Eiropā un uh, kur tiek izmantot iegotie līdzekļi. Un ļoti svarīgi ir cīnīties pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju. Man uh, bija prezentācijā, bet nebija laika parādītu, bet vēlos pastāstīt, ka tiesība aizsardzībā, kad mēs runājam par narkotiku konfiskāciju, ja mēs pastamies uz to ražošanu un uh, narkotiku uh, konfiscēto apjomu, un tad, piemēram, heroīns 20 līdz 30 procentiem no saražotā heroīna tiek konfiscēts. 20% tāda tiek izņemti no tirgus, pateicoties tiesība aizsardzības iestādēm. Kokainam šis skaitlis ir vēl augstāks, no 30 līdz pat 50% no visa saražotā uh, kokaina te puse tiek konfiscēta. Ja paskatāmies uz naudas atmazgāšanu un, un nauda, kas tiek iegūta nelikumīgā ceļā, ir tā teikt netīro naudu, tikai 0,3,5% no visas naudas, kas ir uh, iegūta organizētas noziedzības ceļā, tiek uh, atrasta, tā teikt. Tā ir joma, kurā noziedznieki eh, spēj ļoti viegli darboties. Un tas ir viens no jautājumiem, kas ir jāatrisina. Mums ir jārisina šī uh, problēma pašā saknē par to, kā šī peļņa tiek iegūta, kā tā tiek, uh, tā tiek attīrīta. Uh, Mēs redzam, ka organizētā noziedzība ir iesakņojusies ļoti nelegālās darbībās un ir arvien grūtāk uh, nošķirt organizāciju, kas saistīta tikai ar nelegālām darbībām, arvien vairāk ir organizāciju, kas ir uz robežas starp likumīgu un nelikumīgu darbību. Un mūsu uzdevums ir apturēt šo naudas un peļņas plūsmu. Tas ir pats būtiskākais elements. Bija šāds jautājums par narkotika apkarošanas politiku. Nu, ja ar tā var mainīt iespējamu gūto peļņu, tad labi. Kriminālas organizācijas ir ļoti prasmīgas, tās ļoti ātri maina savu darbības veidu un maina arī savu darbības jomu. Ja šodien viņi nevar nopelnīt ar heroīnu, tad rīt viņi tirgos kokaīnu vai arī pievērsīsies kādai citai noziedzīgai darbībai, piemēram, azartspēlēm. Tika pieminēts šāds noziedzības veids. Mēs redzam, ka organizētā noziedzība ļoti aktīvi iesaistās šādā, da, šādās darbībās. Jā, atvainojiet, man uh, vairs nav laika. Nu, varbūt uh, divpusējas diskusijas uh, ietvarā var atbildēt uz citiem jautājumiem. Jā, protams, būs arī otrā jautājuma un atbilžu kārta, un tad varēsiet atbildēt. Rosbach kungs, 5 minūtes jūsu rīcībā. Paldies. Vispirms šis svarīgais jautājums, eh, kas sasaista organizēto noziedzību ar terorismu. Mēs Interpolā saskaramies ar ļoti lielu grūtību tikt klāt šai informācijai. Es jau savā runā to sacīju. Dalība valsts ir ļoti atšķirīgas un dalība valstīm ir ārkārtīgi grūti uh, šo informāciju saņemt. Daudzas dalība valsts vispār nav spējīgas mums šādu informāciju nodot. Pat tādas vienkāršas lietas kā pirkstu nospiedumus, eh, kaut kādas personu īpašās pazīmes, ko mēs varētu savos datos, savās datu bāzēs eh, noglabāt un vēlāk izmantot. Turklāt organizētā noziedzība ir arī ļoti atšķirīgi definēta. Uh, Un ja cilvēks darbojas um, terorismā, tad uh, situācija vēl uh, vairāk pa, pasliktinās tādēļ, ka ir jomas, kurās ir ļoti grūti sadarboties. Un jo lielāks šis informācijas apjoms, jo grūtāk ar to apmainīties. Tā ir tā problēma, kas mums Interpolam ir un kur mēs ne, nemitīgi dabojam risināt. Jautājums par eh, demokrātisko kontroli. Mums ir tā, ka mēs pārstāvam dalību valstis. Tās dalību valstis, kurās eh, nacionālie centrālie biroji tiek pārstāvēti, un, eh, protams, mē, mums ir tieša atbildība dalību valstu priekšā ka augstākais eh, lēmumu pieņēmējs un kontrols orgāns ir eh, ģenerālā asambleja, tad vēl ir eh, izpildu komiteja, kas ir ievēlēta, kas tie, kas vairāk kārt gadā un seko līdzi visiem šiem jautājumiem. Informācijas apstrāde tiek, īsten, tiek pārbaudīta no neatkarīgas komisijas puses, un tad eh, šī iestāde arī attiecīgi vēlāk mums uzdod jautājums, ja ir nepieciešams no jauna kaut kāds datus pārstrādāt vai ir konstatēts kaut kādas problēmas. Ja jau mēs runājam par sadarbību, tad eh, tik uzdots jautājums par sadarbību ar Ķīnu. Protams, Ķīna ir ļoti būtiska, ļoti svarīga Interpol dalība valsts Āzijas organizētās noziedzības org apkarošanas organizācijas ietveros mēs arī ļoti cieši sadarbojamies un ar šo saikni un ar šo intensīvo sadarbību mēs esam arī panākuši pievienoto vērtību izmeklējot tos noziegumus, kas, kas skar Eiropu. Un tas ir arī iemesls, kāpēc šāds darba grupas tiek vērtēts ļoti augstu, un, jo tās nes tādu ļoti auglīgu sadarbību un bieži vien noved arī pie tā, ka, li, piemēram, lielos sporta notiku, lielos tādos sporta pasākumos tiek īstenots kopējs, kopējs um, akcijas, lai cīnītos pret pret uh, sporta rezultātu, sporta spēļu rezultātu ietekmēšanu. Tad vēl mums ir eh, sadarbības nolīgums starp Eiropolu un Interpolu. Abas Veinraita un Nobla kunga eh, ļoti ciešā sadarbības dēļ šīs saikne ir kļuvusi ļoti cieši, tīpaši operatīvajā ziņā, runājot par deviņiem galvenajiem mērķiem, piemēram, par uh, dažādiem noziedzības apkarošanas veidiem, un, protams, mēs cenšamies no šīs sadarbības gūt vislabākos rezultātus. Ja man jautā to negatīvo, nu, protams, ka ir zināms grūtības arī mūsu sadarbībā, kas attiecas uz informācijas apstrādes, tiesisko struktūru un citiem jautājumiem. Mums ir visu laiku jācīnās pret to, ka pat ja Interpols saprot, ka mēs esam partneri vai kļūstam par partneriem, informācijas apmaiņas ziņā, tad mums ir jāsaprot, ka dažas dalība valstis ir pret to, ka mēs piekļūstam zināmai informācijai, un nu, mums pret to visu laiku ir jācīnās. Jautājums par sintētiskajām narkotikām. Ir īpaša darba grupa, kas risina šos jautājumus. Mēs esam attīstījuši ļoti labu praksi. Mums ir arī iespējas sadarboties ar um, starptautiskām organizācijām, tā skaitā ANODC, un uh, tāpat mēs arī rīkojam konferences un seminārus, uzklausam dažādus ekspertus. Un vēl pēdējais komentārs par uh, cīņu pret nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju. Tas ir liels izaicinājums. Un ir ļoti atšķirīga gatavība komunicēt, jo, jo tas viss ir ļoti cieši saistīts ar tieslietu jomu. Bieži vien mēs pārprotam cits citu, un um, Interpols pagātnē, nu, piemēram, mēs varētu pieminēt Benalī gadījumu Tunisijā, uh, bieži vien eh, ir tā, ka Interpols uzstājas kā tāds vidutājs kādā trešajā valstī, lai risinātu problēmu. Paldies Rosbach kungam. Un tagad uzsāksim otro jautājumu kārtu. Divas minūtes De Jonga kungam. Paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums ir adresēts Mēkundzei no ANO DC. Es savulaik strādāju Nīderlandes valdībā, esmu Vīnē daudzas nedēļas pavadījis un es eh, ļoti augstu vērtēju tā naudēcēju darbu. Bet uh, eh, man šajā sadarbībā, kā Nīderlandietim, ir vienmēr arī bijušas problēmas. ANO konvencijās netiek izšķirts starp uh, smagajām narkotikām un tādām narkotikām kā marihuāna. Uh, Nesen Latīņamerikas valstis ir nākušas klajā ar daudziem paziņojumiem, ka tās vēlas eh, to izmainīt, ka tās vēlas īstenot eh, citādu politiku attiecībā uz vieglajām narkotikām. Un ja jūs paraugaties uz šo te izmaksu efektivitātes eh, pieeju, tad, nu, varbūt, ka viss tā enerģija un resursu tērēšana neatmaksājas cīnoties pret uh, vieglajām narkotikām. Vai jūs veicat šādas te izmaksu liederības pētījums, uh, ANO, un kāda ir jūs ieskata par nākotni šajā jomā? No otras puses, naudas atmazgāšana. Es uh, respektēju jūsu atbildi, bet es domāju, ka mums šajā komitejā ir nepieciešama ļoti konkrēta priekšlikuma par to, kādas pasākums mums Eiropā vajadzētu īstenot. Jo tas, ko jūs sacījāt, tas ir tā ļoti, tas ir tā nedaudz vispārīgi. Jūs runājāt par eh, legālo ekonomiku un pārēju uz to. Bet ko mēs, mēs varam darīt? Kāds konkrēts pasākums varam īstenot, lai stimulētu Eiropu kā partneru UNODC? Paldies! Antičeviča kungam divas minūtes, lūdzu. Kundzei es atvainojos. Paldies! Mēs domājam, ka pēdējais globalizācijas vilnis ir nesis jaunas iespējas un izaicinājums tradicionālajiem organizētās noziedzības grupējumiem. Nacionālā līmenī pieaug regulējums un var gadīties tā, ka noziedzīgās iespējas kas eh, labāk bija pieejamas eh, tādā neregulētā uh, veidā vairs nav pieejamas. Nu, varbūt būtu droši sacīt, ka grupējumi paši ir kļuvuši mazāk svarīgi nekā tirgi, ar kuriem uh, šie grupējumi sadarbojas vai kuros viņi darbojas. Tiesības sargājošajām iestādēm šķiet ir grūti mainīt šo te fokusu un uh, no grupējumiem pievērsties tagad tirgiem. Un līdz ar to viņiem vajadzētu vairāk raudzīties uz, uz tirgiem, kas ir ļoti dinamiski paši par sevi. Augst līmeņa korupcija bieži vien ir saistīta ar šo noziedzību, un tas ir skaidrs. Startautiski informā dalīšanās ar informāciju un daudzpusēji iejaukšanās situācijā dažkārt ir ļoti sarežģīta, un tas nozīmē, ka lielākā daļa no pasaules valstīm nav varējusi iet uh, roku rokā ar to straujo attīstību, kas ir noziedzīgajā pasaulē, lai to apkarotu organizētajās noziedzības grupējumi līdz ar to ļoti bieži uh, var eh, pārvietoties banku sektoru ietvaros, un līdz ar to ir gandrīz neiespējami izsekot viņu banku transakcijām. Un eh, tādā veidā, ticiet vai nē, banku sistēmā uh, notiek nelegāli iegūto līdzekļu legalizācija. Nu, ko tad mēs gal galā darīsim? Jo šobrīd ir tāda situācija, ka Eiropas sabiedrība, startautiskā sabiedrība vairs nevar atļauties šādu situāciju. Paldies! Paldies Borselīno kungam divas minūtes. Kundzējas atvainojos. Liels paldies par uh, šo ļoti skaidro prezentāciju Lielas paldies par tik skaidro izklāstu. Man ir jautājumi jums abiem. Tad, kad mēs runājam par organizēto noziedzību un eh, noziedzīgo grupējumu aktivitātēm, izskatās, ka mēs daramies pakaļ zaķim. Kas tiek darīts eh, preventīvajā ziņā? Uh, mums vajadzētu nodarboties arī ar noziegumu prevenciju, ne tikai cīnīties pret to. Mēs vienkārši pieņemam zināšanai faktus, un mēs e, atpaliekam no organizēto noziedzības grupējumu attīstības. Dažkārt ir tā, ka mēs esam tā kā novērotāja lomā. Pirms e, daudziem gadiem Sīcilijā bija kāds incidents, kas bija saistīts ar narkotiku kontrabandu un narkotiku lietošanu. Uz īsu brīdi izdevās apturēt šo noziedzīgo darbību. Bija runa par kādu gadījumu Palermo, kas bija saistīts ar morf morfiju kontrabandu. Uh, Toreiz tika atklāta gan laboratorijas atrašanās vieta, gan iesaistītās personas. Es domāju, ka mums ir eh, jārunā un jādomā vairāk par preventīviem pasākumiem. Otrakārt, uh, Daudzām valstīm attiecībā uz narkotiku lietošanu ir citāda juridiskā praksa, vai jūs esat eh, īstenojuši kaut kādus pētījumus, izanalizējuši šos faktus, lai pastāstītu, vai, vai labāk būtu liberalizēt šis eh, narkotikas vai izmantot citu pieeju. Paldies Barcelīno kundzei un tagad Maklārenes kundze. Paldies! Es gribēju uzdot jautājumu kā šobrīd daudz veidojas tradicionālās organizētās noziedzības formas. Eh, tagad aizvien biežāk tiek eh, izmantoti kibernoziegumi, tā skaitā, lai eh, legalizētu nelegāli iegūtus līdzekļus. Un kā jūs attiecaties Kāda ir jūsu attieksme pret šo situāciju un vai situācija ir kļuvusi sarežģītāka tādēļ, ka tagad ir attīstījušies kibernoziedzība un ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu jums vērsties pret šiem noziegumiem? Paldies Maklārkins kundzei. Burgēcijo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir uzdoti milzum daudz jautājumu par banku lomu. Šie jautājumi bija adresēti Mēkundzei. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz sekojošu lietu. To, ko sacīja Antonio Kosta, bijušais direktors. Viņš eh, izteicās par šo te ļoti delikāto jautājumu. Kostas kungs sacīja, mūsu rīcībā ir pierādījumi, ka bankas arī finanšu krīzes laikā ir spēlējušas ļoti pierādām lomu šajā ziņā. Viņš sacīja, ka bankas ir spēlējušas aktīvu lomu, un tā nav bijusi mafija, kas ir devusies pie bankām un lūgus palīdzību, bet viss ir noticis otrādi. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Kā mēs varētu strādāt efektīvāk? Varbūt mēs varam kaut kā oficiāli vērsties eh, jūsu iestādē, lai jūs varētu mūsu komitejai nosūtīt pēc iespējas vairāk informācijas šajā ziņā, jo es domāju, ka tas ir tāds ļoti būtisks jautājums. Paldies! Un pirms es dodu vārdu abiem galvenajiem runātājiem, arī man pašai ir daži jautājumi. Es pilnībā piekrītu tam, ko sacīja Porgecio kungs. Atkal un atkal kolēģi ir pārāk zemi novērtējuši uh, vajadzību jums sniegt eh, parlamentam kaut kādus operatīvos uh, ieteikumus. Mēs kā komiteja nedarbojamies pārāk ilgi, bet jūs gal galā pārstāvat iestādes, kas eh, dienu no dienas cīnās pret organizēto noziedzību, korupciju un nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju, bet jums vajadzētu pastāstīt mums, kādu likumdošanas rīki jums būtu nepieciešama Eiropas līmenī, lai jūsu darbs būtu efektīvāks. Runājot par startautisko sadarbību, ļoti daudz, kas jau ir eh, izdarīts izmeklēšanas jomā, taču, kā jūs jau sacījāt, katru gadu jums izdodas eh, konfiscēt tikai ļoti nelielu narkotiku daudzumu. Ko varētu darīt politikas jomā šajā ziņā? Barcelino kundze jau sacīja, ko varētu darīt eh, preventīvo pasākumu jomā, un vai šīs represīvās politikas ir nesušas kaut kāds tausā, taustāms rezultātus. Tad vēl man ir jautājums Rosbaha kungam. Mums bija rezolūcija par organizēto noziedzību, tā tika apstiprināta pagājušā gada oktobrī. Tautas partija atbalstīja Interpol centienus izveidot sistēmu informācijas apmaiņai ar uh, Rietumāfriku. Pateicoties mūsu atbalstam, šis projekts tiks īstenots. Un Eiropas komisija tam arī piešķirs finansējumu. Es gribētu uzzināt, vai jūs varētu sniegt mums jaunāko informāciju par šo projektu un ko no praktiskā viedokļa mēs varētu darīt, ko mēs kā komiteja varētu darīt, lai garantētu, ka starp Eiropolu un Interpolu būtu labāka sadarbība. Tagad došu katram no jums četras minūtes laika. Vispirms Mēkundzei vārds un pēc tam Rozbahkungam vārds. Paldies! Interesanti jautājumi. Centīšos atbildēt, gan paturot prātā ierobežoto laiku. Atbildot kolēģim no Nīderlandes gribētu sacīt. Nu jā, jūs sacījāt, ka, ka es sniedzu pārāk vispārīgu atbildi attiecībā uz nelegālo jau iegūto līdzekļu legalizāciju. Nu, varbūt vajadzētu ieviest lielāku caurskatāmību finanšu sistēmā. Es domāju, ka tā būtu ķeršanās pie problēmas saknes, proti jāskatās, kā šī finansi, finanšu sistēma darbojas. Uh, jāizanalizē, pa kādiem ceļiem kriminālās organizācijas iekļūst šajā sistēmā. Un tas eh, man ļauj pāriet pie otrā aspekta, kas ir ļoti būtisks, ko jūs kā Eiropa varat darīt Eiropā, bet kā viena no lielākajām Eiropas Savienības sistēmas sastāvdaļām, jo jūs piedalaties starptautiskajā sistēmā, un jūs varētu padomāt arī par to, kā mēs varam stiprināt šīs te zināšanas. Problēma ir arī tāda, ka mums joprojām ir ļoti maz eh, zināšanu, maz datu, maz informācijas par to, kas darbojas un kas savukārt nedarbojas. Nu, tādējādi jūs kā komiteja varētu palīdzēt stiprināt gan Eiropas sistēmu, attīstot šos datus, apkopojot datus, analizējot datus un informāciju. Un arī kā dalībnieki, kā šīs starptautiskās sistēmas dalībnieki, lai atbalstītu citas valstis. Arī tā jūs varētu darboties, um, tieši runājot par informācijas apkopošanu un apmaiņu. Uh, Tad jautājums par preventīviem pasākumiem un vai ir kāda statistika, kas uh, liecinātu par to, vai narkotika, vieglo narkotiku legalizācija palīdz situāciju risināt vai nepalīdz. Jā, zinām, statistikas dati mums ir pieejami. Uh, kas e, liecina par to, ka kontrolētas vielas e, nogalina daudz mazāk cilvēku nekā nekontrolētas vielas. Piemēram, ja jūs paraugaties uz, vai tabaku, uz alkoholu vai tabaku, tad um, e, 5 līdz 7 miljoni katru gadu zaudē dzīvību dēļ pārmērīgas alkohola vai tabaks izstrādājuma lietošanas. Bet runājot par par narkotikām un konvenciju, nu, īsti skaidru datu nav, bet, eh, nu, ne vairāk kā 250 tūkstoši cilvēku gadā mirst no vieglo narkotiku lietošanas. Nu, tā kā tas vairāk tā par veselību domājot. Un tās ir tās vienīgās, tie vienīgie statistikas dati, kas mums ir par eh, šo vieglo narkotiku ietekmu uz veselību. Uh, Vai mēs zinām, kā būtu bijis, ja situācija būtu bijusi savādāka? Nu, mums nav šāda data, jo mēs, protams, nevaram atgriezties atpakaļ un teikt, jā, nu tad izdarīsim tagad eksperimentu, darīsim tā un pēc, vai arī šitā. Bet nu, to mēs, protams, nevaram jums pateikt. Preventīvie pasākumi, jā, man liekas, ka tur jums tiešām taisnība. Un tagad gan es atgriežos atpakaļ, jo es saprotu, ka. Uh, Es varu tikai teikt, eh, ko mēs eh, ANO ietvaros darām par šo jautājumu. Mēs strādājam ārkārtīgi pie ārkārtīgi plaša darbības lauka, cīnāmies pret cilvēku tirdzniecību, terorismu, narkotikām un tā tālāk, atbalstam valsts centiens uzlabot savas tieslietu sistēmas. Mums ir uh, vairāk nekā simts valstīs bīroji, un dažos gadījumos es domāju, ka mēs varam arī atvieglot sadarbību ar valdībām, kas varbūt citādi nebūtu iesaistījušās diskusijās ar citām valstīm. Un visbeidzot par jūsu uzdoto jautājumu priekšsēdētāju par šiem te operatīviem ierosinājumiem. Ja nu, mēs nevaram 15 minūšu laikā prezentācijā vai 4 minūšu laikā to visu apspriest. Nu, es gribētu ierosināt, ja komiteja ir ieinteresēta, nu varbūt, ka mēs varētu padomāt par kaut kādu operatīvāku sadarbību ar komiteju lai tiešām sniegtu jums kaut kādus konkrēts ierosinājums par visām tām jomām, kuras apspriedām šorīt. ANODC būs eh, ļoti priecīgi izveidot tādu vairāk, nu, darba līmeņa sadarbību. Un tad varbūt nākamreiz mēs varētu ierasties pie jums ar jau kaut ko tādu konkrētāku, ar tādiem konkrētākiem ierosinājumiem šai komitejai. Paldies, Mēkundzei! Šis ierosinājums, ar kur jūs tikko nācāt klajā, ir ļoti labs un apspriedīsim to ar koordinātoriem, bet es nedomāju, ka viņi izteiks jebkādas iebildumus. Un tagad Rosbachkungam četras minūtes. Jā, es sākšu ar eh, sadarbību un eh, sekām Eiropā. Man pavisam viennozīmīgi ir tā, ka šeit ir ļoti būtiska loma analizēt tā, tos vājos punktus, kas ir Eiropā. Mēs jau abi savā, savās runās sacījām, kur Eiropai ir jāpiestrādā ārpus Eiropas, un eh, tas ir ļoti būtiski tīpaši ņemot vērā kontrolas iestāžu atšķirību, policijas iestāžu atšķirību, kas nu, darbojas, piemēram, Āfrikā, un kam ir ļoti būtiska loma jāīsteno. No Šajā virzienā ir arī jūsu jautājums attiecībā uz eh, dažādu reģionālo projektu īstenošanu ar veicināšanas nozīmi, kur mēs kā Eiropas Savienība veicinām informācijas sniegšanu. Mēs arī esam piedalījušies auditā par Eiropalu jauno struktūru darbību, un mēs esam arī šajā sakrībā norādījuši, kādi, kāds darbības būtu ļoti būtisks. Ja mēs runājam par preventīviem pasākumiem, es uzskatu, ka tā ir ļoti būtiska joma. Pirmkārt, ir jāīsteno sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, ar citām starptautiskajām organizācijām un jāmēģina to pašu svarīgāko no tā visa izlobīt. Nu, piemēram, šobrīd mēs sadarbojamies ar eh, Kanādas valdību un eh, tiek eh, īstenota apmācības programma. Pirmo reizi mēs savadam kopā dažādu iestāžu pārstāvs. Nu, šie cilvēki pirmo reizi sēžas pie viena galda ar mērķi uh, panāk konkrēts rezultāts, un tad papildus šīm apmācības programmām tiek īstenots arī mm, operācijas, kur tad eh, šie cilvēki var arī redzēt, cik vērtīgi ir bijusi šī te mm, apmācība un šie ieguldītie pasākumi. Tas ir arī tāds ļoti svarīgs punkts, lai arī reaģētu uz organizētās noziedzības maršrutu maiņām un uh, dažādām darbības izmaiņām un lai uz to gan Interpols, gan uh, ANO varētu ātrāk rēģēt. Pavisam īsi par kibernoziegumiem. Es jau pavisam īsi pieminēju, ka arī šajā ziņā pastāv ļoti cieša sadarbība starp Eiropolu un Interpolu, Eiropas kibernoziegumu centru veido, Eiropols veido tātad šo te centru, un uh, tas, un mūsu pasaules kompleksā Singapūrā Papildus būs arī attiecīgs birojs veltīts šādu noziegumu apkarošanai, lai varētu liederīgi strādāt. Runājot par šo sadarbību, kas eh, tiek veicināta arī no Eiropas Savienības puses, es gribētu pieminēt projektu VAPIS, kas uh, ir vērsts uz Ziemeļāfriku. Mēs jau dzirdējām, cik uh, izšķirīga loma ir šim reģionam cīņā pret organizēto noziedzību. Un to pasākumu vidū, kuras īstenojam, ļoti liels uzsvers ir likts uz preventīvo jomu un uz to, lai šie pasākumi būtu ilgtspējīgi. Mēs nemitīgi arī kontrolējam, kā situācija attīstās un vai tiek eh, nodrošināta atbilstīga kvalitāte. Paldies! Lielas paldies par jūsu prezentācijām. Jūs izteicāties ļoti skaidri, jūs bijāt ļoti laipni, piedāvājāt mums tālāko sadarbību. Esmu pārliecināta, ka mēs noteikti izmantosim šo iespēju un attiecīgi mēs tiksimies atkal un atkal, lai runātu par jūsu priekšlikumiem. Un liels paldies visiem un milzīgu veiksmi jums turpmākajos darbos. Noi riprendiamo subito, all'inizio avevamo... Tagad atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības. Mums vajadzēja ievēlēt ceturto priekšsēdētāju vietnieku, eh, jo Sondegāda kungs ir atteicies no šī amata un mums ir reglamenta noteikumi un tur ir rakstīts, ka mums ir jāizvirza kandidāti un Tur ir jābūt noteiktiem principiem no politiskās grupas. Ar, vai ir kaut kādi kandidāti? Sondegārda kungs, paldies, ka jūs pieņēmāt eh, manu kandidatūru. Es gribētu piedāvāt Denis De Jonga kungu. Viņš nāk no mūsu grupas, un viņš varētu būt priekšsēdētāja vietnieks, un viņš ir pieņēmis šo uzaicinājumu. Labi, saka priekšsēdētāji. Vai jūs, De Jonga kungs, piekrīt, tad eh, vai visi piekrīt, vai kāds cits kaut ko grib izvirzīt, maķ... vai kāds grib teikt kaut ko, Maķie kundze? Jā, paldies. Protams, mums ir politiskā vienošanās, bet es gribētu pateikt par De Jonga kungu. Vajadzētu Es gribētu pateikt, ka viņš tikko izteicās, un viņš atbalstīja vieglās narkotikas marihuanas uh, legalizāciju, un tas mums, mūsu grupai galīgi nav pieņemams. Tātad skaidrs, uh, bet kandidatūra ir jau pieņemta. Vai jūsu finanšu deklarācija labā kārtībā? Ja finanšu interešu deklarācija ir aizpildīta, to jau sekretariāts mums apliecināja neviens negrib aizklāt to balsošanu, neviens neko nav tādu piedāvājis, tāpēc mēs atbalstam un apstiprinam šo kandidātu kā priekšsēdā vietnieku. Dejonga kungs, jūs esat tagad priekšsēdāja vietnieks, tāpēc lūdzu sēdieties man blakus te prezidijā. Un mums ir jāsteidzās tālāk ar mūsu darba kārtību. Mēs nonākuši esam pie otrā klastera, tātad tas ir panelis, kur mēs runāsim par prečnelegālo tizniecību un kontrabandu. Mēs dzirdēsim izklāstu par muitas operācijām. Tās būs koordinētās operācijas, ko ir veicis DG Olaf ar Eiropolu atbalstu. Es zinu, ka šī prezentācija būs ļoti interesanta, jo šeit ir jau vesela rinda aspektu, kur, ko mēs realizējam, kur mēs strādājam kopā ar, ar Eiropas iestādēm. Uh, Un tagad es ar prieku sveicu divus pārstāvis no uh, Digi Olaf organizācijas un arī Eiropola pārstāvis. Tad ļoti interesanti mums būtu dzirdēt šo kungu pieredzi, arī kozi organizācijas pārstāvs ir šeit, um, dalība valsts atbojas dažādās formās, lai apkarot nelegālo preču izniecību un kontrabandu. Runājot par kozī, lomai gribētu izcelt tieši šīs organizācijas, kā nesen izveidos organizācijas lomu, kurā varētu būt ļoti, ļoti svarīga nozīme. Kādā veidā mēs varētu organizēt šo debati? Vispirms mēs uzklausīsim Olafu un Eiropolu pārstāvjus Katram pārstāvim būs 10, maksimums 12 minūtes, un pēc tam mēs dosim vārdu Gensen kungam, un Genson kungam dosim 15 minūtes. Un tad mums būs pirmā jautājuma atbilžu sesija. Dosim vārdu koordinatoriem un tā tālāk visiem pārējiem. Tad atkal atbildēs mūsu viesi, un tad būs vēl viena jautājuma atbilžu kārta. Uh, Un tagad došu Čierī Enna kungam no Olafa. Lūdzu, 12 minūtes maksimums jums. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi. Es centīšos runāt ļoti īsi un ātri, un es gribētu uzreiz pateikt, ka Olaf darbojas intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Tātad, attiecīgi, mēs reglamentējam mm, savu darbu tieši šādā ietvarā. Un runājot par šo īpašo ietvaru, mums ir noteikti uzdevumi, ko mums dod digitaksud, un mums ir attiecīgi jāorganizē savas darbības, lai rīkotos pret kontrabandu. Uh, Un mums ir arī juridiskie eh, instrumenti, kas ir uh, eh, digitaksu ietvarē, tātad tā ir regula 1383, 22. pants, kur ir atsauce uz krāpšanas apkarošanu. Tad mēs veicam administīvo izmeklēšanu, arī uzraugam, uzraugam fiziskās, juridiskās personas, arī vietas, kur tiek uzglabāt šāds preces un ceļi, kā tiek transportēti. Un tad mēs arī sadarbojamies ar trešajām valstīm, attiecīgi mēs varam veikt administratīvo izmeklēšanu. Trešās valstīs, ja piekrīt šo trešo valstu attiecīgās administrācijas, tādā veidā mēs atbalstam un papildinām Eiropolu un Eirodžust kolēģu darbu. Runājot par šīm darbībām, darbības mēs veicam sad darbībā ar dalību valstu attiecīgām iestādēm un arī noteiktām trešajām valstīm. Sadarbojamies ar Eiropolu un Interpolu. Un tad mēs atbalstam Eiropolu, mēs arī sadarbojamies Vidusjūras Savienības sadarbības formā. Tad kādas mums ir sadarbības formas? Mēs parasti veicam savus organizācijas, savas operācijas divas, trīs nedēļas. Mēs iesaistam trešās valstis, dalību valstis, un mums ir ne... Tad, lūk, šīs sadarbības formas. Mums ir operatīvās uh, koordinācijas vienība, uh, kur attiecīgi ir informatīvais atbalsts, ko mēs izmantojam. Tad 11 dalībvalstis ir pieteikušās šajā sadarbības formai, vēl plus 27 Eiropas Savienības dalībvalstis ir jau organizācijas, kas ir vispasaules, tā kā Eiropola, Interpol un citas. Un mums ir arī operatīvais centrs. Uh, Tur ir 13 sakaru virsnieki, kas nāk no dalībvalstīm, no Eiropola, un vēl 3 dalībvalsts ieģiet Maroku, Turcija arī pārstāvēta eh, mūsu sadarbība šajā līmenī ir vienkārši ekscelenta. Un runājot par operatīvo sadarbību, es runāšu par Olaf, te ir atlases kritērija noteikti Un tad, kā jau es teicu, mums ir 11 eh, virs, eh, šīs sadarbības valstis, ar to sakaru visniekiem, plus 27 dalību valsts, un vēl attiecīgi Vidusjūras Savienība. Eh, attiecīgi mēs nosakām mūsu darbības jomas saskaņā ar 12 dienu periodu. Kā jau es. Uh, teicu, Arābu reģions ir mums īpaši svarīgs. Mēs cenšamies arī attiecīgi izsekot ceļam, kas nāk no Ķīnas. Un Mūsu mērķis ir noteikt cigarešu kontrabandu. Tā tad ir ne tikai kontrabanda, kas ir apvilotām cigaretēm, bet arī kontrabanda ceļā pārvadāts oriģinālās cigaretes un citas preces. Mums ir konkrēti mērķi un, un kritēriji. Tātad šī operācija sastāv no dažādām fāzēm. Ir operatīvā fāze tad pirms operatīvā bāze arī bija un pēc tam ir operatīvā bāze. Un mēs esam konstatējuši 411 aizdomīgās gadījumus. Uh, un mums ir attiecīgā datu bāze par šiem aizdomīgiem gadījumiem. Tālāk datu bāzē mēs piemērojam eh, kritērijus, konstatējam um, aizdomīgos gadījumus, un tad tālāk mēs fiziski un skeneriski kontrolējam Eiropols un Interpols ir ar tiešu pieju um, savai informācijai, kas um, attiecīgi mums ļāva konstatēt 411 aizdomīgos gadījumus, no tiem 77 gadījumi bija um, jau trāpījuma formā. Uh, jūs uh, zinat arī gadījumus, ar kuriem mēs strādājam, tātad nelegāla automašīnu pārvedāšana, kā arī naudas atmazgāšanas operācijas. Lūk, tātad mums ir uh, re, rezultāts mūsu operācijām. Piec konteineri, bildot cigarešu, ir izņemti, 37 miljoni cigarešu konfiscētas, vēl arī divi konteineri ar tabaku un ir arī konfiscēti tad vēl citi viltotie izstrādājumi, piemēram, apģērbi, kurpsomas, elektroniskās iekārtas un arī alkohols, kas ir nācis no eh, arābu valstīm. Trīs personas ir arī bijušas arestētas mūsu operāciju rezultātā. Šeit jūs redzat eh, mūsu konfiscēto preču ilustrāciju, cigaretes tieši. Eh, tad šeit ir zaudējumi bet izniecības ziņā ieskat, apmēram 8 miljonu eiro ieskatot arī nodokļus šeit. Šī operāciju ietvarā. Mēs kopā ar malts muitniekiem esam veikuši šo te operāciju, par ko es tagad stāstīšu. Um, tad no apvienotiem Arābu Emirātiem uz Maltu, pēc tam uz Lībiju ir attiecīgi astoņi konteineri transportēti, deklarēts kā leduskapis, bet realitātē tie bija medikamentizālis jo mm, šeit saldētavā nu, tika tiecīgi no, noslēpti šie medikamenti, ir, bija arī pikniks somas un kaut kādi citi. Bet īstenībā zem šiem visiem nosaukumiem bija medikaments tramadols kas normāli tiek izmantot sāpju remdēšanai. Tad, un mēs izņēmām 118 miljonu kapsulu astoņos konteineros, lielākā daļā tramadola, lielākā 98 miljonu bija tramadola. Tātad šeit nebija gadījums ar intelektuālo īpašumu tīsību pārkāpumu, jo tas ir liberalizēts šis patents, bet šeit bija nelegālā narkotika tirsniecība. Un vēl. Well, situācija ar 20 miljoniem tablešu Vega Blue bija savādāk, jo šeit bija eh, arī īpašam tiesību pārkāpums. Eh, arī jāatzīmē, ka mums ka nebija nekādas literatūras, nekādas lapiņas šajās medikamentu kastēs. Un eh, tālāk. Vēl. Well Jāsaka, šeit šis, šis apjoms ir apmēram tāds kā patēriņš Lībijā, un, un kur varētu izmantot status, varētu nosūtīt uz Ēģipti. Uh, un kādā veidā mēs rīkojamies tālāk. Mēs uzskatām, ka šeit ir pārkāpums, arī patentiesības, to, ko mēs darījām. Mēs attiecīgi mainījāmies ar informāciju trešās valsts muitas iestādē. Un ļoti ātri es gribētu vēl jums pastāstīt par nākošajām mūsu darbības jomam. Mēs um, gribam sadarboties pastāvīgās struktūras veidā ar dalībvalstīm. Mēs gribam iesaistīt uh, sakarvirsniekus no Eiropola un arī mēs gribam, lai būtu mainīta arī regula par muitas darbu, uh, jo mums ir jādod iespēja Eiropolam strādē mums ciešāk, nosakot ar virsnieku kā pastāvīgo struktūru. Un arī Eiropols ir devis mums iespēju konstatēt viņu dokumentācijā esošo informāciju. Grazie, adesso um, Paldies. la diamo la parola. Un tagad dosim vārdu Eiropola pārstāvim. Van Steinkista kungam. Operazione doganale congiunta tra Olaf un viņš varēs vēl vairāk pastāstīt par kopīgām muitas operācijām starp Eiropolu un OLAF. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter, gratie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders, uh, het is me waar genoegen. Paldies, priekšētājs kundze. Man ir liels prieks šodien jūs uzrunāt Eiropolu vārdā un skatīties uz eh, viltojumu un pirātismu problēmām un pastīties, kā Eiropols rīkojas, lai cīnītos pret šiem fenomeniem. Ja runājam par viltošanu, un pirātismu, tad ir jādomā par vairāk nekā ir pirmie iespaidi. Uh, Reizēm man esmu pats gresidīgs cilvēkiem, kas strādā narkotika nodaļās, jo reizēm viņi var rīkoties ļoti ātri. Ja skatāmies uz viltošanas jomu, tad reizēm ļoti grūti pārliecināt eh, iesaistītos, ka viņiem būtu aktīvi jādarbojas eh, operācijās. Tāpēc tas pats attiecas uz eh, tiesām un, un to attieksmi. Bieži vien cilvēki saka, nu jā, tas ir tikai saistīts ar viltotām drēbēm, tad jau nav vērts tur īpaši satraukties. Bet eh, tie jau nav tikai, tās nav tikai dizaina preces un luksus preces, pēdējās tendences liecina, ka eh, ir eh, izmaiņas šajā jomā un viltotāji pāriet uz ikdienas precēm. Piemēram, pārtiku un pat eh, vienkāršas filspalvas, baterijas un tam līdzīgi produkti tiek viltoti. Un tas rada ļoti nopietnas problēmas. Tas rada apdraudējumu sabiedrības veselībai, drošībai un eh, kriminālas grupējumi iesaistās šādu produktu izplatīšanā. Tādēļ Eiropols ļoti aktīvi ir iesaistījies cīņā pret uh, uh, šādu darbību. Mums ir tagad operatīva vienība, kas aktīvi iesaistās uh, cīnā pret viltošanu un pirātismu. Kā es teicu, ir jauns tendences pārēja no luksus precēm, uz ikdienas precēm, un, ja paskatāmies arī medikamentu jomā, pārēj no tā dēvētājiem eh, dzīves eh, veida zālēm uz eh, dzīvības vai nozīmīgām zālēm. Pagājušajā nedēļā tika konfiscēti medikamenti, kurus izmanto leikēmijas ārstēšanai, un tas ir tikai viens piemērs, ka ne tikai Viagra un uh, diētas zāles, kas tiek viltotas, uh, noziedznieki sāk viltot arī citus medikamentus. Un arvien vairāk esam konstatējuši, ka kriminālās organizācijas, kas ir atbildīgas par šādām darbībām, tās ir agrāk darbojušās narkotiku jomā tā kā šeit var nopelnīt lielu naudu, tad uh, tas piesaista noziedzniekus, kuri ir pieredzējuši uh, zāļu un narkotiku ražošanā, un tas nav tikai tādēļ, ka tas uh, viņu saista uh, kā aizraujoša nodarbības, vienkārši ienes lielu pēļņu. Un es uh, koncentrēšos uz divām lietām, kas rada bažas Eiropolā un kuru sakarā mēs ļoti aktīvi darbojamies. Pirmkārt, tie pesticīdi un otrkārt viltotie medikamenti. Nu, tad sāksim ar pesticīdiem. Šeit jūs varat redzēt, kas ir nesens fenomens 2009. gadā. Tikai 100 tonnas tika konfiscētas un paskatāmies uz 2011. gadu, tad jau tojamies 3000 tonnām. Un kas tad ir viena tona? Tad ir dažādi izmizināmie preparāti, kur viena tona šī līdzekļa pie, pietiktu, lai apsmizinātu visu Luksemburgu. Nu, līdz ar to jūs varat pareiķināt, cik 3000 tonnas šī līdzekļa varētu nosekt lielu teritoriju. Un tad kādas ir problēmas? Viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka šie viltotie pesticīdi satura ārkārtīgi kaitīgas vielas, kuras Eiropas Savienībā jau sen ir aizliegtas un var radīt uh, konkrētas sekas. Šie divi attēli uh, atspoguļo labajā pusē ar šādiem viltotiem līdzekļiem apsmizinot, apsmizināt algu, un es redzu, ka nu, nekāda raža tur nebūs. Vēl viens uh, dosie attiecībā uz viltotiem pesticīdiem ir operācija Overload un operācija Flashpoint. Tas bija pas, pasažieru lidojums no Pekinas. Uh, kurš nolaidās Budapeštā, un muitas administrācijā bija informācija, ka tika atrakt, atrastas narkotikas, tika pārmeklēts gaisa kuģis, bet nekas netika atrasts, bet bija četras tonnas viltotu pesticīdu šajā lidojumā. Un pēc tam tika pārbaudīti dokumenti, un tur tika atradas kļūdas, un šiem pesticīdiem aizdegšanās punkts bija 21 punkt, 21 grāds pēc Celsija, tātad šie pesticīdi aizdegās šādā temperatūrā, un tas tikai parāda, cik bīstams ir šīs vielas. Un tas varēja nopietni apdraudēt visu lidmašīnā esošo cilvēku dzīvību un veselību. pārējot uz farmakoloģiskiem noziegumiem un pastāvoties uz statistiku 2008. gadā 6,5 gadījumi bija saistīti ar medikamentiem, kas ir viltoti, un 5% no konfiscētajiem priekšmetiem bija viltoti medikamenti, un tas bija te 9 miljoni. 2009. gadā tas palielinās līdz 8% no gadījumiem, un 10%, 10 no konfiscētajām mantām, kas ir vairāk kā 11 miljoni tablešu. 2010. gadā uh, konfiscēto farmaceitisko produktu vērtība bija 25 miljoni eiro. Un, kā jau teicu, populārākās trīs viltotās zāles ir ir saistīts ar uriņceļu eh, zālēm, tad eh, infekciju apkarojošas zāles un kardiovaskulārās zāles. 2011. gadā 523 veidi viltot farmaceitisku produktu tika atrasti, kas pārkāpa intelektuālā īpašuma tiesības 2008. gadā mēs atradām viltotas medikamentus 118 valstīs 2009. gadā, un tas ir ļoti būtisks skaitlis, bija 536 sargadījumi, kuros viltotas zāles uh, bija nokļuvuši uh, likumīgajā apritē. Uh, gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā. Šeit jūs varat redzēt tendenci, tātad atkal to starpgadījumu skaits, un tie ir palielinājušies desmit kārtīgi, desmit gadu laikā. Nu, varbūt tas ir eksotiski Āfrikā un Āzijā, bet pastoties uz reģioniem, 351 sargadījums notika Eiropā, un tad pareiķinot, var saprast, ka ir aptuveni 2000 šādi visā pasaulē. Paskatoties uz dažādām valstīm un reģioniem, mēs redzam, kur visvairāk šādi gadījumi ir bijuši, ASV piemēram, bija atrasts uh, viltots medikaments Avastin, kas ir vēža ārstēšanai Tālāk par operācijām viena no pēdējām, kur iesaisties arī Eiropols, bija operācija Tribulus. Mums ir papildu analīze līdz ar koordinācijas darbu, ko mēs veicām Hāgā. Mēs iesaistījām Gardie Civil eh, Spānijā, MHRA no apvienotās karalistes seši cilvēki tika arestēti, četri Spānijā, divi apvienotāji karalistē, 300 tūkstošus uh, viltot medikamentu dozu mēs konfiscējām un uh, tika iesalēti arī banku konti. Kont izņēmām datorus un mobilos telefons operācijas laikā. Vēl viena operācija ir operācija Opson, kur ir sadarbības ap Eiropolu un Interpolu nedēļas laikā mēs koncentrējāmies uz viltotiem pārtiks produktiem un dzērieniem. Vairāk kā 700 tonnas pārtiks un dzērienu tika izņemti 11 valstīs. Noslēgumā priekšādātais kundze, skatoties nākotnē, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Interpolu, Herojustu un Olafu citām arī Eiropas struktūra vienībām. Mēs ceram, ka šī sadarbība tiks pastiprināta nākotnē. Mēs cenšamies turpināt patreizējās darbības, jo, kā mēs visi zinām, robežas noziedzīgus neaizskavē. Eiropols, Interpols un arī citas aģentūras, piemēram, Olaf, ir jāspēj arī darboties pāri robežām. Un otrs uzdevums, kas ir mums ja pastamies, piemēram, uz pesticīdiem, netiek darīts pārāk daudz, lai cīnītos pret to, jo tas ir ārkārtīgi sarežģīts lauciņš, un tādēļ ir ļoti grūti to apkarot. Mēs vēlamies šos kavēkļus pārvarēt, rīkojot seminārus, e, nodrošinot papildus informāciju, veicinot policijas informētību un citu uh, tiesība aizsardzības iestāžu informētību, lai tās varētu attiecīgi rīkoties. Un mēs nu, katrā ziņā vēlamies pievērst lielāku uzmanību pesticīdu tirzniecībai, un mēs ceram, ka mums uh, būs veiksmīgāka sadarbība arī nākotnē muitu uh, līmenī. Paldies abiem runātājiem par detalizētām uh, prezentācijām, un tagad 15 minūtes došu vārdu Eiropas Savienības padomu sekretāru pārstāvim Genson kungam. Viņš iepazīstinās ar kozi pieredzi sadarbībā uh, tirdzniecības un viltošanas jomā. Un uh, viņš atbildīs par sadarbības ar dalību valsti tīm uh, tieši uh, tirzniecības un viltošanas jomā. Lūdzu, Gensa un kungs 15 minūtes. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's a great Paldies priekšsēdētājiem. Man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit šajā komitejā un runāt par jautājumiem, kas skar Kozī komitejas darbu. Es nenāku no operatīvas iestādes un tāpēc eh, nevaru uz šādu pieredzi balstīties. Esmu no padomas sekretariāta, mēs veidojam politiku un mēs cenšamies atvieglot operatīvo sadarbību iekšējās drošības jomā. Jūs zinat, ka COZI iekšējās drošības komiteja darbojas Eiropas Savienības līmenī, un tā ir jauna komiteja. Tā darbojas kopš Lisabons līguma spēkā stāšanās, un eh, tās vēsture ir meklējama darba grupas desmit. Uh, darbībā. To vadīja Brutunkungs, un uh, tur bija runa par to, ka Eiropas Savienībai būtu vajadzīga īpaša iestāde, lai uh, strādātu pie operatīvās sadarbības veicināšanas iekšējās uh, drošības jomā. Tieslietu un iekšlietu padomu Skīfa un uh, imigrācijas un uh, patvēru meklēšanas uh, iestādi, un tāpat arī cits uh, jau pastāvēja, bet neviena no šīm te abām komitejām nebija piemērot, lai risinātu ar operatīvo sadarbību saistīts jautājums. Un 99. gadā Eiropa padomu Tamperē pieņēma lēmumu izveidot policijas priekšnieku darba grupu, bet arī tad tika nolēmts, ka šis, šī darba grupa nav piemērota iestāde, lai šādu koordināciju veicinātu. Un kāds tad bija risinājums? Risinājums bija veidot jaunu iestādi, uh, un uh, Lisabonas līgumā 71. pantā tiek pamatot tad šādas iestādes izveide, un šī iestāde tad uh, rūpējas par uh, operatīvo sadarbību iekšējās drošības jomā. 20, 2010. gada 25. februārī šī komiteja tika nodibināta. Kozī piedalās visas dalība valstis, tā skaitā Horvātija novērotāja statusā, Tāpat ir eh, tādas valstis, kas eh, piedalās dalīt eh, jauktajā komitejā, mm, risina Schengens jautājumus, Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina piedalās šajā kom komitejā, šajā jauktajā komitejā. Uh, Tad vēl ir aģentūras, kas nodarbojas ar, eh, piemēram, Eiropolu un Eirojust. Es īpaši uzsver gribētu likt uz eh, Eirojust, jo iekšējā drošība ir ne tikai policijas uzdevums, bet arī eh, tieslietu jomas sadarbība. Tad vēl ir Frontex, ārējās robežas jautājumu risināšanai, SIPOL, tā, tālāk. Uh, ar narkotikām saistīto jautājumu apkarošanas iestāde, tad ir Olaf, Interpols, kas risina jautājums, kas ir saistīts ar uh, ārējām attiecībām, kas skar Eiropas Savienības iekšējo drošību. Tā kā jūs redzat, ka mūsu darbībā ir iesaistīti dažādi gan nacionāli, gan Eiropas līmeņa dalībnieki. Tā kā viss šīs te aģentūras ir iesaistīts ar koz, arī kozī darbā un tās spēj koordinēt savu darbību dažādos pro, projektos un mūsu komiteja to veicina. Tas arī viss no ievadvārdiem. Tagad par īpašiem jautājumiem ar kozī pieredzi cīņā pret nelegālo tirdzniecību un viltošanu. Pirmkārt, man ir jāsaka, ir tikai daži pro, projekti, kas ir ļoti specifiski ierobežoti tikai uz uh, nelegālo tirdzniecību un viltošanu, bet ir ļoti daudz tādu projektu, kur ir netieši saistība ar šīm te divām jomām, un es gribētu jums pastāstīt par visiem šiem te projektiem, ar ko Kozī nodarbojas. Eiropadoma 2009. gadā uzsāka programmu aicinot izstrādāt Eiropas Savienībai iekšējās drošības stratēģiju, un viens no Kozī prioritāriem uzdevumiem ir izveidot un īstenot un uzraudzīt uh, šo iekšējo drošības stratēģiju. Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija tika pieņemta 2010. gadā Spānijas prezidentūras laikā, un šajā stratēģijā tiek identificēti nopietnie, eh, orga, nopietnā organizētā dro, noziedzība tiek eh, definēta kā viens no lielākajiem iekšējās drošības riskiem, kurš nozīmēs vien palielinās Eiropas Savienībā. Uh, nelegālā narkotika tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, viltošana un tā tālāk. Tie visi ir ļoti nopietni noziegumi, kas, ar kuriem ir Eiropas Savienībai jācīnās. Tas tika atspogļots arī Kozī pirmajā darba programmā, kas Vēļģijas prezidentūras laikā 2010. gadā tika izstrādāta, un šī darba programma paredz Kozī darbu uh, trīs prezidentūru ietveros, tātad vienmēr ir 18 mēnešu programma, un tātad sākotnēji tika izstrādāta šī pirmā trijo programma. Pirmie jautājumi, ko mēs skaram, kas ir saistīti ar nelegālās tirdzniecības apkarošanu, viltniecības, ap, viltošanas apkarošanu, pirmkārt mēs to atzinām par nopietniem noziegumiem, tad ir divas iestādes, kas cīnās pret eh, narkotiku kontrabandu, pirmā heroīnam un kokaīnam, un otrs, eh, otra joma ir sintētisko narkotiku apkarošana. Šis politikas cikls um, sasaucas ar Beļģijas iniciatīvu, kas sākās 9.10. gadā un uh, tas tika pabeigts 2010. gadā. Beļģijas iniciatīva toreiz sauc par harmo, projektu harmoniju, tas tika izstrādāts kopā ar komisiju, Eiropālu un citiem iesaistītajām pusēm un ideja bija nosakot prioritātes iekšējās drošības jomā nolemt, kas tad ir tas būtiskākais. 2010. gadā tika uzsākt šis politikas cikls, un šobrīd tas ir būtībā pamats kozī darbam organizētās un nopietnās noziedzības apkarošanai. Politikas cikls mēģina iezīmēt tādu daudzgadu plānu un noteikt skaidru metodoloģiju īstenošanas un izvērtēšanas prioritāšu noteikšanai iekšējās drošības jomā ņemot vērā organizēto noziedzību un nopietno starptautisko noziedzību. Sāk, mēs nolēmām sākt ar ierobežotu, jo mēs ieviesām divus tādus kā atsevišķus ciklus 2000, balstoties uz organizētās noziedzības uh, draudu izvērtējumu 2011. gadam. Pēc uh, šī divu gadu sākotnējā perioda tagad ir uh, pilnais četru gadu politikas cikls laika posmam no 14. līdz 17. gadam, kas arī atkal balstīsies uz 2013. gada nopietno noziegumu draudu izvērtējumu dokumentu. Un tagad mums ir arī Eiropas Savienības politikas eh, cikla metodoloģija ļauj padomē vienoties par kopīgām prioritātēm Eiropas Savienības līmenī, lai labāk pievērstos cīņai pret organizēto noziedzību. Balstoties uz 2011. gada organizētās noziedzības apdraudējumu izvērtējumu no Eiropola puses padome varēja vienoties par astoņām prioritātēm, kā cīnīties pret uh, organizēto noziedzību laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam. Pirmā prioritāte ir organizētās noziedzības grupējumu uh, kapacitātes mazināšana, kas ir bāzēta Eiropas Savienībā un nodarbojas ar heroīnu, kokaīnu, kontrabandu uz Eiropas Savienību vai Eiropas Savienības iekšienē. Otrā prioritāte ir saistīta ar Rietumu Balkāniem, lai mazinātu šī, šī reģiona lomu nelegālo preču tranzīta mm, jomā un mm, lai cīnītos pret mm, albāņu noziedzīgiem grupējumiem. Trešais bija cīņa pret uh, ir uh, samazināt tādu organizēto <clears throat> noziegumu grupējumu darbību, kas nodarbojas ar nelegālās imigrācijas veicināšanu uz Eiropas Savienību, tīpaši no, uz Dienvidu Eiropu, Dienvidu Austrumu Eiropu, šķērsojot Turcijas robežu un uh, krīzes uh, reģionu un Ziemeļ, Ziemeļāfrika. Ziemeļ Pirmā prioritāte, par kur padomu, eh, ceturtā prioritāte attiecas uz uh, sintētisko narkotiku apkarošanu un psihotropo vielu apkarošanu. Piektā prioritāte attiecas uz uh, cīņu pret viltot nelegālo preču, tā skaitā kokaīna, marihuānas, viltoto cigarešu, viltoto preču. Uh, transportēšanu uz Eiropu. Nākamā prioritāte ir vēršanās pret cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu, vēršoties pret eh, nodzīdzīgiem grupējumiem, kas īsteno šādas kriminālas aktivitātes, tīpaši no Eiropas Savienības dienvidiem, dienvidu rietumiem un citviet. Septītā prioritāte ir saistīta ar mobīlu organizētās noziedzības grupējuma darbības apkarošana Eiropas Savienībā, un astotā pēdējā prioritāte ir uh, pastiprināt cīņu pret kibernoziedzību un uh, organizētās noziedzības centiens uh, izmantot uh, kaitnieciskiem nolūkiem internetu. Tas viss iezīmē kozī darbu, operatīvās sadarbības koordinācijas jomā iekšējās drošības veicināšanai Eiropas Savienībā. Tad, kad padomi izstrādā šīs prioritātes, kas tad pēc tam notika? Vispirms kozī bija jāidentificē attiecīgie dalībnieki katras prioritātes īstenošanai, vienalga vai Eiropas Savienības vai dalība valstu līmenī, lai varētu izstrādāt strateģiskos mērķus katras prioritātes um, īstenošanai laika posmā no 11. līdz 13. gadam. Priekšsēdētāji pārtrauc. Man pavisam īsi ir jāpārtrauc Gensen kungs, saka priekšsēdētāji. Man, diemžēl, ir nedaudz jāpastaigājas, jo man sāp kāja, un man kol, mans kolēģis man aizstās uz, uz, man kolēģi man aizstās uz neilgu brītiņu. Thank you very much. So following... Paldies, turpin runātājs. Kozī pēc prioritāšu noteikšanas bija jādefinē stratēģiskie mērķi, un katram stratēģiskajam mērķim tika izstrādāts īgada operatīvais plāns, un šobrīd šie plāni tiek īstenot. Attiecībā uz ikgadējo rīcības plānu, protams, visas aģentūras tādas kā Eiropol, um, Cepol, Eirojust un pārējās tika iesaistīts un spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tad, kad jūs tagad paraugties uz šiem te gada rīcības plāniem, pieci no šiem operatīviem rīcības plāniem tiešā vai netiešā veidā ir saistīta ar cīņu pret nelegālo tirdzniecībai viltošanu. Pirmais ir operatīvās eh, rīcības plāns par Rietumu Āfriku, Eh, darbojas apvienotās karmelistas paspārnē, tur ir cīņa pret narkotiku ievešanu no Ziemeļāfrikas. Otrais rīcības plāns ir saistīts ar Rietumu Balkāniem, to vada Itālija. Te mēs galveno uzvedību pievēršam Rietumu Balkānu organizētās noziedzības grupēm. Trešais rīcības plāns. Uh, ir saistīts ar cilvēku tirdzniecību, apvienotā karaliste ir vadošā. Ceturtais rīcības plāns ir par sintētisko narkotiku apkarošanu, Polija ir vadošā valsts, un piektais rīcības plāns ir saistīts ar konteineru kontrabandu. Un jūs redzat, šie te pieci rīcības plāni galvenokārt ir, eh, ir eh, par eh, cīņu pret viltošanu un nelegālo tirdzniecību, un katra rīcības plāna galvgalī ir viena konkrēta valsts, kas to pārvalda un vēlāk to izvērtē kopā ar Kozī. Nesen Kozī īstenoja pirmo uzraudzības pasākumu, kurā tika uzraudzīta rīcības plāna īstenošana, un ir jāsaka, ka ir tāda ļoti neskaidra aina par šo situāciju. Dažos gadījumos ir tiešām laba prakse, ko jau var pieminēt un kas jau ir identificēta, bet, protams, pastāv arī gadījumi, kad kaut ko varētu uzlabot, ņem tīpaši saistībā ar dalību valstu iesaisti un informētību par šādu projektu un pasākumiem. Kāda būs nākotne pēc eh, šīm pirmajām pirmajā, pēc šīs pirmās divgadu politikas. Tad tālāk būs um, nākamais četru gadu periods līdz sept, no 13. līdz 17. gadam, un tad jau vairs nebūs šī ta klasiskā okta, kādu mēs šob, kādu šobrīd izstrādā Eiropols, tātad organizētās noziedzības um, risku novērtējums. Tad būs tāds dokuments SOKTA, ko izstrādās Eiropols un tur būs uzsvers likts uz nopietnajiem noziegumiem. Kozī jau 2012. gada jūlijā arī pieņēma, apstiprināja metodoloģiju šim sokta dokumentam. Es gribētu vēl nedaudz pastāstīt par diviem paktiem uh, cīņai pret uh, narkotiku kontrabandu. Kozī uh, ir ierosinājusi padomēji divus šādus te dokumentus. Pirmais ir par uh, kokainu un heroīnu, tas 2010. gadā Spānijas prezidentūras laikā tika pieņemts, un otrs uh, ir pieņemts 2012. gadā Polijas prezidentūras laikā un veltīts sintētisko narkotiku apkarošanai. Un te ir runa par to, kā, kā pār, pārcirst šī, šos te maršrutus uh, heroīnu un kokaīnu transportēšanai. Un tad vēl ir galīgais ziņojums izstrādāts par, par heroīna maršrutu likvidēšanu. Jūs varat iepazīties arī ar šo dokumentu, un jūs redzat, kād, kāds priekšlikums Kozī ir izteikusi, lai šo, lai to izdarītu. Un tad vēl oper... Un tad gribētu pieminēt vēl arī Rietumu Balkānu un Rietumu Āfrikas eh, programmu, arī te ir runa par narkotika apkarošanu. Tad vēl par sintētisko narkotika apkarošanas eh, jomu arī ar šiem dokumentiem jūs varat iepazīties. Tagad mans laiks ir izsmots. Es domāju, ka Kozī galvenais uzdevums ir īstenot Eiropas Savienības politikas ciklu. Tagad mūsu rīcībā ir instruments, lai izveidotu, lai noteiktu padoms līmenī prioritātes un tad uh, strādāt pie šīm prioritātēm un uh, koordinēt darbību, dalību valstu darbību un uh, Eiropas Savienības aģentūras, aģentūru darbību cīņā pret nopi, organizēto noziedzību un smagu organizēto noziedzību. Nobeigumā Kozī domā arī par uh, citiem jautā, jautājumiem un izskat arī tāds jautājums, kas nav tiešā veidā saistīta ar Eiropas politikas ciklu. Nesen tika pieņemts ziņojums par Rietumu Āfriku, un tur mēs esam izvērtējuši 2011. gada padomas secinājumu īstenošanu par uh, cīņas pastiprināšanu pret narkotiku kontrabandu šajā reģionā. Šis ziņojums arī ir publisks, publiski pieejams, un jūs, red, jūs varat redzēt, kādas ir, um, kādas pasākumi ir īstenoti. Uh, Rietumā Afrikā, tad, eh, piemēram, mēs eh, Beļģiju un Interpolu organizējām pasākumu, lai, or, lai novērtētu situāciju Ziemeļā Afrikā, un eh, Interpols nolēma izveidot Rietumāfrikas informācijas sistēmu. Nesen mēs arī izvērtējām Eirojust ziņojumu cīņai pret narkotiku kontrabandu un ļoti drīz uh, eh, tam sekos arī tālāks darbs. Nu, te laikam arī likšu punktu. Un tad uh, par kultūras preču viltošanu Kozīkats un Interpola apspriedās par to, kā varētu uzlabot sadarbību starp dažādām organizācijām cīņā pret eh, kultūras preču viltošanu un kontrabandu. Uh, Interpol līmenī ir arī tāda aizsardzības sistēma, kultūras mantojuma aizsardzības sistēma, un mēs arī ar Kipras prezidentūru spriežam par to, kā to visu sasaistīt ar kozī. Tāpat mums būs arī jārisina jautājums, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības narkotika apkarošanas stratēģiju un cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģiju. Paldies! Paldies! Tagad mēs turpinam mūsu jautājumu ciklu. Es došu vārdu Jakolīno kungam. Prezidente Andrei Nellordine. Paldies, priekšsēdētāji. Olafam ir vitāli svarīga loma uzraudzības jomā, kā arī tiek kontrolēta Eiropas naudas kontrola. Tas ir ļoti svarīgi viltošanas uh, jomā. Tātad nesenā operācijas Roko uh, par kur bija runa par cigarešu kontrabandu. Tas ir ārkārtīgi liela summa. Tātad 10 miljārdi eiro ir summa, kas tur apgrozās. Un arī īrija tika skarta daudz miljardi zaudējumos dēļ kontrabands. Tad eh, ir jautājumi par izsekojamību, vai mēs spējam šo situāciju kontrolēt. Es gribētu uzdot ātri divus jautājumus. Eh, eh, jūs izmantojāt izteicienu labākā prakse. Teicāt, ka ir arī pozitīvās puses iz, izvērtēšanas ziņā, sadarbības ziņā. Jūs, mēs kādreiz minējām, ka šeit ir nepieciešams Eiropas prokuros, vajadzētu tādu iecelt, varbūt Olaf eh, organizācija varētu šo lomu uzņemties. Eiropols ir ļoti svarīgs un tā darbība tīpaši viltoto medikamentu apkarošanas joma. Uh, šeit medikamenti viltotie ir ar lielu tirgu, tas tiešā veidā ietekmē cilvēku veselību. Es eh, tikos ar Eiropolu direktoru, mans jautājums, ko jūs domājat par konfiskācijas jautājumu? Mēs par to runājam arī Lībe komitejā. Un otrais jautājums ir par akta nolīkumu tas netika apstiprināts eh, parlamentām. Ko jūs domājat par šo situāciju? Vai tas ietekmēs jūsu darbu? Un kosīp jautājums arī par jūsu plāniem kontrabandas apkarošanas jomā. Mēs eh, dosimies uz Serbiju nākamnedēļ no mūsu grupas, no mūsu komitejas būs delegācija, kā ir ar sadarbību ar šo valsti un kādā veidā jūs sadarboties tieši ar Serbiju. Tas ir mans jautājums, tas ir ļoti svarīgs reģions kontrabandas izplatības ziņā. Mēs tāpēc arī tur braucam, gribam redzēt, eh, kā praktiski notiek cīņā ar kontrabandu un ko dara Serbijas iestādes. Paldies, tālāk Dantēna kungs. Paldies visiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Ņūton Dankungs saka. Jūs ļoti interesanti izstāstījāt par savām operācijām, ko esat atraduši konteineros. Bet uh, operācijas, tās ir tikai vienreizējas akcijas, bet ir vesels traumi ar visādām viltotām precēm, kas gāžās Eiropā katru dienu iekšā. Uh, Ko jūs varat darīt komitejas labā? Vai jūs nevarētu mums pateikt tādu vēlmju sarakstu? Ko jūs gribat no Eiropas, jūsu divas organizācijas? Kādas izmaiņas ir nepieciešams, lai jūs varētu cīnīties nepārtraukt pret šo nelegālo tirzniecības traumu? Jūs teicāt, ka ir Eiropas tiesas eh, nolēmums, kas neļauj tranzītā konfiscēt. Mēs varam teikt, ka esam tā kā droša osta, kur var tranzītā sūtīt uz visu pasauli, visu kaut ko. Mums ir nepieciešams tā kā vēlmju saraksts, iepirkuma saraksts, lai šokētu sabiedrību nākamgad, kad rakstīsim ziņojumu. Varbūt jūs varētu pasakīt šādu vēlmju sarakstu. Un Tagad gribētu vērsties pie kunga no padomas. Jūsu prezentācija bija ļoti interesanta. Es izmantoju savu iPad, lai padomas website apskatītu. Tur, tur jūs neeksistējat. Un tur ir presrelīze, ko es atradu, kur ir pateikts burtiski nekas. Jūs komentējat publiskos dokumentus, bet kā mēs varētu viņus apskatīt, vai tas tur ir kaut kāda slepena vieta padomas tīmekļa vietnē, vai arī jūs uh, papīra formā mums varētu to iedot. Mm, tad um, mans jautājums ir šāds, kas kozi struktūrā pārstāv dalībvalsts vai kāds no pastāvīgām pārstāvniecībām vai vēstnieks vai vēstnieka vietnieks no katras uh, valsts vēstniecības un vai tie kopā ar jums strādā. Un cik daudz cilvēki no padomas sekretariāta strādā kozī struktūrā? Paldies Ņūton Dana kungam, tagad Maķiekundas no, kundze no EPP. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uzdot jautājumu Olaf pārstāvim. Kas, ko jūs darat ar konfiskāciju? Tad, kad jūs konfiscēti, jūs minējāt eh, milzīgus tonnas, viltoto cigarešu un tā tālāk. Eh, ko jūs darat eh, tālāk? Jūs stāstījāt par kopīgām operācijām, ko izvēršat ar dalībvalstīm kopā muitas operācijām. Es gribētu zināt, kā tas konkrēti notiek. Ko jūs darat, kad jūs ierodaties uz vietas? Un vēl gribētu turpināt Ņūtona Dana jautājumu. Mūsu rīcībā nav skaidri cipari, cik daudz ir zaudējumi katrā dalībvalstī. Piemēram, cik daudz pievienotās vērtības nodokļi ir zaudēts, kur ir šie zaudējumi skaitliski izteikti. E, kur mēs redzam konkrētos zaudējumus dēļ nelegālo cigarešu kaut vai tirsniecības, vai kur mēs varētu uh, atrast šos ciparus vai dokumentus, kur mēs varētu iepazīties mm, konkrētāk ar visām detaļām. Piemēram, ir iespējams kaut ko noslēpt mašīnā, dažādās vietās. Un par pesticīdiem tas ir kaut kas pilnīgi neticams tādā apjomā tas viss notiek. Un visu to nodod tālāk, un ir vesels ķēdes, un galu galā var nonākt tas viss arī manā dārzā. Kādā veidā jūs strādājat ja ir kaut kādi produkti, kas caur profesionālam aprindām tiek izplatīti, kādas ir jūsu spējas, teiksim, apturēt visu šo plūsmu? Un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi neiespējami visam tam izsekot, un tas nonāk ļoti praktiski mūsu dabā, mūsu augsnē. Uh, kādā veidā mēs varam pret to cīnīties, ņemot vērā, ka visu pesticīdu un ķīmisko vielu patēriņš pieaug. Un tāpēc arī gribētu uzdot šo jautājumu arī Kozī pārstāvs ir šeit, Eiropols strādā, darbs ir apmienošs, bet vai jūs zinat, vai jūsu rīcībā ir informācija par to, kā piedalās šajās operācijās dalība valstis? Vai varbūt dalību valstīm dažreiz ir nevēlēšanās vai vilcināšanās sadarboties ar jums un ko, kādus argumentus jūs izmantojat, lai pārliecinātu uh, valstis piedalīties un vai ir uzticība? Un vēl jautājums par apvienotajiem Emirātiem. Es uh, runāju par šo kriminālo uh, industriju, kas plauks Arābu Emirātos, un tur viņi ražo nelegālās preces vairāk, vairāk. Ko jūs varat teikt par šo fenomenu? Paldies! Skila Klakis kungs tagad. Paldies! Un paldies visiem runātājiem! Man ir trīs konkrēti jautājumi kas ir saistīti ar viltošanu un nelegālo tirzniecību. Trīs ar pus jautājumu. Pirmais jautājums ir šāds. Kādi ir zaudētie ieguvumi Eiropas līmenī? Cik daudz ir zaudējumu dalībvalstīs? Visā Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. Vai jūsu rīcībā ir kaut kādi dati vai kaut, kā, kaut kāda apmēram cipari, lai mēs zinātu, kāda kalibra zaudējumi ir. Un kādi ir resursi, kurus mēs izmantojam, lai cīnītos pret šo negatīvo uh, problēmu vai divām problēmām, vai mūsu rīcībā ir resursi, vai tā ir problēma, vai mūsu rīcībā nav pietiekam daudz resursu, lai apkarotu uh, šos, šīs negatīvās parādības un arī eh, zaudotos ienākumus, lai pret to cīnītos. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir par subsidiaritāti. Vai jūsuprāt ir nepieciešamība palielināt resursus Eiropas līmenī, lai mēs varētu būt efektīvāki? efektīvāki? apkarojot eh, šo kontrabandus izpausmi visā Eiropā, varbūt vairāk Eiropā nekā atsevišķi katrā dalībvalstī. Un otrais jautājums ir par korupciju. Par korupciju. ANO avoti eh, stāsta, ka korupcijas ceļi iet paralēli narkotiku tirsniecības ceļiem. Es domāju, ka tie paši ceļi, ka tie, kas tiek izmantoti narkotiku tirzniecībai, korupcija, tie paši ceļi tiek izmantot arī viltotām precēm. Ja korumpēts ierēdnis piekrīt korupcija dēļ viena iemesla, tad noteikti tikpat labi viņš pieņems piedāvājumu arī citos korup koruptīvos gadījumos. Kā ir ar šiem korupcijas ceļiem? Vai jūs tos identificējat? Viena stratēģija ir censties mm, noķert nosiedznieku. Un pavisam cita stratēģija ir ķert cilvēkus, kas uh, dara šo noziedznieku veikumu par iespējamu darbību. Mans jautājums ir par to, vai jūs esat uh, centušies notvērt šos korumpētos ierēģņus. Uh, ir īpaši ņemot vērā, ka mums apkārt ir mūsu kaimiņu valstis, kur ir ļoti labas attiecības mums ar šīm valstīm, un mēs tērējam naudu priekš viņiem un tur notiek ļoti um, daudz korup koruptīva da darījumu, korupcijas ir daudz uh, šajās kaimiņu valstīs, un es varu iedomāties, ka, ja notiek cilvēku izniecība pār šai pašai robežai, un mēs griezīsimies pie uh, kaimiņu valsts eh, amatpersonām uzdosim jautājumu par to, kā ir ar korupciju jūsu valstī, tad noteikti tur daudz kas būs sakāms un konstatējams. Un pie mums arī. Kā ir ar šiem korupcijas ceļiem? Kā jūs vēršaties eh, pret to? Jūs zināt, ka jebkura ķēde ir tik spēcīga, cik tās vājākais posms ļoti daudz naudas nāk no tabaks uzņēmumiem. Šie ieskaitījumi no šiem uzņēmumiem nāk Eiropas budžetā, un šie līdzekļi būtu jāizmanto, lai apkarot nelegālo cigarešu tirsniecību. 100 miljonu dolāru vai pat vairāk ir šie maksājumi no tabakas ražotājiem. Ko jūs darat ar šo naudu? Tāds ir mans jautājums. Kas to tērē? Un kādi ir šī, šo tēriņu efekti? Uh, Paldies, Vailera kungs, kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi, kas papildina mūsu jautājumu spektru. Pirmais jautājums ir nedaudz provokatīvs. Jūs eh, runājāt par sadarbību Eiropas līmenī, Un tagad, uzklausot trīs prezentācijas, es domāju, varbūt, ka kaut kur ir pārklāšanās starp šīm visām operācijām, dubultošanās. Tādā ziņā, ka mēs tērējam resursus pārāk plaši par vienu un to pašu, vairāk kārtīgi. Varbūt ir pārāk daudz aģentūru, kas darbojas šeit. Jo gal galā ir sadarbība un padomē ir izskanējis, ka dalībvalstu rīcībā arī ir resursi, ka dalībvalsts ir atbildīgas par noteiktiem noziegumiem, to apkarošanu. Varbūt eh, man interesē, teiksim, kur specializējas Vācija, mana valsts, un kur ir valstis, kas specializējas tieši cilvēktiesniecības jautājumos. Tālāk otrais jautājums. Kā jau teica Ņūtons Dans, mums ir direktīva par naudas līdzekļu atmazgāšanu, tad mums ir likumdošana pret nelegālam medikamentiem. Mēs par to spriedām arī IMCO komitejā. Mēs kritiski izteicāmies par to, ka tiešsaistes pirkumi nav ietverti šajā regulas aptvērumā. Varbūt jūs varētu pateikt, kur tad ir trūkums likumdošanas ziņā, kur mums nav attiecīgās likumdošanas. Atgriežoties pie tiesas nolēmuma, kur tranzītā esošās preces nevar konfiscēt, acīm redzot, tas ir tiešām trūkums un nepieciešams izstrādāt jaunu likumdošanas aktu, lai likvidētu šo mm, trūkumu. Un nākamais jautājums. Vai jūs prāt ir saprātīgi pārskatīt mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumu, vai tur nevajadzētu rakstīt kaut kādas īpašas normas no valsts, nu, attiecībā uz valstīm, no kuras, kurām mēs saņemam importu, piemēram, no Ķīnas, mums ir eh, brīvās vienības noliegumi, kurus mēs izmantojam dažādos skatījumos, un kāpēc arī šeit ne, un pēdējais jautājums. Jūs teicāt, ka ir ļoti liela peļņa iespējama no nelegālās tirniecības. Šie kontra kontrabandas medikamenti ir viens veids, tad vēl ir arī luksusa preces, kas tiek viltotas ļoti bieži, bet ir arī cigaretes vērtes, kuru atsevišķas preces vērtība varbūt pat par sevi nav nemaz tik ļoti liela. Kur tad ir šī lielā peļņa? Kā viņa rodas? Tik milzīgos ciparos, piemēram, Vācijā ir preces, kas ir mm, konfiscētas, mēs attiecīgi iznīcinām tās Piemēram, cigaretes mēs iznīcinām, to izdara muitas iestādes, lai šīs cigaretes nenotiktu, nenonāktu pārdošanas ķēdē. Kā tas ir citās valstīs, interesanti zināt. Paldies, Vailers kundze, un tagad Sendegarda kungs. Paldies. Man ir divi jautājumi. Varbūt es slikti sapratu visu šīs lietas, bet man ir tāda sajūta, ka mēs runājam par ražojumiem, kas ir kopēti, pakaļdarbināti, ražoti kaut kur ārpus Eiropas Savienības, nāk iekšā. Un cik svarīga ir šī pirotisko preču loma, kas tiek ražoti iekšā. Eiropas Savienībā, teiksim, iekšā Eiropā arī kaut ko ražo, medikamenti tie ir arī viltoti un tad eksportēta ārā, pieņ, pieņemsim, uz ASV. Un otrs jautājums, tā kā mēs runājām par pesticīdiem, ir skaidrs, ka tā ir milzīga problēma šie viltotie produkti, bet eh, kā reaģē dažādas Eiropas Savienības dalībās uz šo pesticīdu problēmu. Ir legālie pesticīdi, kas tiek tirgot no viens valsts uz otru, eh, bet to ražošana ir aizliegta. E, piemēram, ir kaut kādi pesticīdi, kurus ļauj ražot Polijā, bet tie netiek pieņemti ražošanai, tos nedrīkst ražot Dānijā vai kaut kur citur. Un jūsu izmeklēšanas rezultātā vai jums ir bijuši šādi pretrunīgi gadījumi, kur preces ir legālas, bet tomēr arī tiek tirgotas un paldies. Tagad došu vārdu mūsu viesiem. Bet īsi pirms viesiem es pateikšu arī savus komentārus. Kaut gan uzdotie jautājumi ir ļoti skaidri. Es gribētu atgriezties pie kaut kā tāda, ko teicis Kila Kakis kungs par korupciju, kurš runāja. Un arī mēkundze par to runāja agrāk, tad, kad runāja par kontrabandu, par šiem ceļiem. maršrutiem. Vai šeit ir šis ceļš un tiek pārdots produkts, kas ietekmē cilvēku veselību? Ja šāda tirsniecība turpinās, tad rodas kaut kādas organizācijas vai ķēdes. Rezultātā korupcija veicina šo peļņas palielināšanos. Korupcija varētu būt gan muitā, gan oficiālās iestādēs. Tā var stiprināt šīs organizācijas pastāvēšanu, caur kuru tiek transportēta kontrabandas prece. Šādiem ierēģiem ir interese turpināt uzturēt šo apriti, lai tā eksistētu. Um, un par sadarbību varbūt tāds īpatnējs jautājums, mēs gribētu saprast to skaidri. Uh, Tad tā dalībvalsts, cik daudz investē šīs dalībvalsts reāli, cik daudz uzticības viņi iemaksā, tad cik pamatota un uzticama ir sadarbība no dalībvalstu puses, vai tiešām dalībvalsts uzskata, ka šīs aģentūras spēja palīdzēt risināt šos jautājumus. Tiešām kaut kas labāk būs, ja strādās savā aģentūrā un tālāk. Mēs runājam par milzīgiem pesticīdu daudzumiem, par farmaceitiskām vielām, par medikamentiem, par to iznīcināšanu. Protams, nebaidzētu pārdot tos vēlāk pēc, kon pēc eh, konfisēšanas. Lielākā daļa šo produktu nāk no Ķīnas, vai jūs uzskatāt? ka Eiropas Savienība darbojas pietiekami ak aktīvi ar šiem tirzniecības nolīgumiem. Te ir jautājums ne tikai saistībā ar sabiedrības veselību, bet mēs esam noraizējušies arī par ķīniešu strādniekiem, kas tiek eksploatēti, un viņi arī figurē šajā organizētajā tirzniecības tīklā, un viņu veselība tiek apdraudēta. Vai pietiekami Mm, ir politiskās gribas Eiropas Savienības līmenī? Vai likumdošanā nav kaut kādas tukšās vietas, kur mēs, kur pietrūkst kaut kā? Lai šī sadarbība būtu praktiskāka. Hennekungs no sākumu, pēc tam pārie kungi. 5 minūtes katram ķirien no sākuma atbildēs. Paldies! Jūs teicāt, ka, ka Olafa galvenais mērķis uzdevums ir finan, finanšu aizsardzība, nevis cīņa pret kontrabandu un principā. Un mēs runājām par cigaretēm, bet galvenais bija Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība. Un, kad mēs runājam par citām precēm, tur ir ietekme gan uz cilvēku veselību, uzņēmēt darbību, tad tas te ir savādāk. Bet, protams, abi divi šie komponenti ir ļoti svarīgi Tad par mūsu vēlmju sarakstu. Mums ir nepieciešams eh, atrast līdzsvaru, ir jāatbalsta tirsniecība no vienas puses, no otras puses riska vadības jautājums. Mums ir nepieciešams arī atrast vajadzīgos instrumentus, lai apkarot nelegālo tirsniecību. Kādi ir izcinājumi komitejas līmenī? Eh, mēs varētu runāt par tiešās pieejas nodrošināšanu attiecībā uz noteiktām precēm, teiksim, tranzīts mūs interese. Jūs runājāt arī par tiesas nolēmumu, par tranzītu, protams, esam noraizējušies, un tad nākamā vēlme, ka šī komiteja varētu piestrādāt pie šī jautājuma, bet mēs uzskatām, ka mēs varētu izmantot mūsu esošos nolīgumus ar trešajām valstīm, sistemātiski informējot šīs trešās valstis par esošajiem riskiem, ko mēs esam kont konstatējuši, teiksim, ar Eģiptu medikamentiem mums tāds gadījums jau ir bijis. Arī strādājām ar informāciju par cigaretēm, šeit izmantojušos nolīgumus, abas puses tikai iegūst. Vēl par atalgojumu. Šobrīd jūras aģentūra tiešā veidā sniedz mums informāciju attiecībā eksportu importu. Tātad mums ir problēma ar to, ka mēs nevienmēr saņemam precīzi informāciju par pircējiem pārdevējiem, un tas ir kārtējais risks, un mēs uzskatām, ka būtu jāsakārto šī situācija. Un tālāk par precēm un muitu. Tad, kad attiecīgi mēs konfiscējam, tad mēs muitas iestādi turam. Un ir noteiktas izmaksas. Mēs gribētu konkrēti atrast likumdošanas aktu vai tiesas lēmu, sakārtot šo te formālo pusi, lai attiecīgi mēs varētu atgriezt šo konfiscēto preci tā sūtītājiem vai vainīgai personai, lai mēs varētu pēc tam iekasēt uh, izmaksas par turēšanu. Pagaidām mums ir obligāts uzdevums uh, nodrošināt iznīcināšanu, bet mēs varētu sakārtot arī citus tiesiskos aspektus par resursiem bija jautājums. Mums ir nepieciešami jauni resursi, un to, nu, to nav, un tāpēc ir nepieciešams strādāt ar inovatīviem risinājumiem. Un mēs gribam šos inovatīvos risinājumus izmantot arī pēc iespējas ātrāk, uh, mainīties ar informāciju. Vai mēs gadījumā nedublējam savas darbības visu šīs organizācijas kontrabandas jomā? Uh, mums ir te, te, šis mandāts darboties ar izmeklēšanu. Eiropolam kompetence ir tāda, ka viņi neveic administratīvās izmeklēšanas darbības, bet darbojas ar saviem tiesību aspektiem. Un tāpēc mēs, mums ir dažādas kompetences, vairāk viņi cīnās pret noziegumiem organizētajiem. Un tad mums ir administratīvā izmeklēšana. Sadarbības ar labām organizācijām ir ļoti svarīga, katram ir savs aspekts. Un tādā veidā mēs varam apkarot plašāk šo noziedzību ar esošajiem resursiem. Par cipariem attiecībā uz iekšējo tirgu mums ir Eiropas vilnoto preču observatorija un novērošanas centrs, kas atrodas Salikante. Un tur tad ir iespējams dabūt šo informāciju. Un mums runājot par muitu, ir sistēma, ko pārvalda DG Taksud. Un mēs arī plānojam visā ievies statistisko mehānismu. Tad Kreutzmann kundze jau ir izpētījuši šo jautājumu no parlamenta puses, un mēs esam noraizējušies, lai informācija ned, nedublētos, teiksim, valsts ievada informāciju vairākas reizes, un, un mēs gribam, lai šī informācija būtu precīza, attiecīgi, lai mēs varētu darboties. Mēs sadarbojamies arī ar uh, Pasaules muitas organizāciju, lai saņemtu no viņiem datus. Un, attiecīgi, nepieciešams e, šo te regulu par apkarošanu modificēt. Tad vēl ir jautājums par EFTA, tirzniecības nolīgumiem. Jā, arī mūsu sadarbības kontekstos ar organizācijām mums ir sadarbība ar Āzijas valstīm. Uh, Un mēs veicam savas operācijas ar Eiropolinu, eh, Eiropo, un mums ir 19 Āzijas valsti, darbība 1 un darbība 2, un tad ir dažāds gan Eiropas, gan Āzijas valsts, ar kurām kopā mēs esam izlēmuši veikt eh, mūsu operācijas Un, bet dažreiz šajās operācijās mums nav attiecīgās kompetences darboties jo, noteiktā muitas jomā vai kādā citā jomā, kādā konkrētā valstī. Un tāpēc mums ir arī kopīga komiteja ar valstīm, kā piemēram ar Ķīnu, tad, kas ļauj mums kontaktēt ar kompetentām iestādēm, ar Ķīnas muitas iestādēm. Un šādu sadarbību veicina mūsu izmeklēšanas funkciju. Grazie, adesso. Paldies! Nākamais runātājs man Heklinkunga. Paldies! Es centīšos atbildēt uz pārējiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Pirmkārt par viltotajām precēm. Ko cenšas darīt Eiropols? Mēs izmantojam principu sekojiet naudai, lai uh, noskaidrotu, kāds ir avots jūs varat atrasties cietumā sešu mēnešu, bet eh, ja jūs eh, atņemat eh, šo nopelnīto naudu, tas ir labākais veids, kā cīnīties. Tribuls operācijā mums bija EKAP, kas ir Eiropas aktīvu atgūs birojas un iesaistījās šajā operācijā, lai novērst finanšu pārskaitījumus un eh, nevarētu eh, iegūt naudu no viltotiem produktiem. Tad šis eh, vēlmi saraksts, ko mēs vēltos saņemt, tas ir Newton Dana kunga jautājums, un viena no pirmajām vēlmēm, kas man nāk prātā, būtu, lai tiktu informēti cilvēki par tām grūtībām, uh, gan tiesas, gan policija, gan sabiedrība. Parasti cilvēki tikai redz šos produktus veiklā un neapzinās, ka tie ir saistīti ar lielu eksploatāciju, ka ir cilvēki, kas ļoti Eh, pavirši rīkojās, un viņiem būtībā vienalga, vai šie produkti ir eh, droši vai nē. Sadarbība ar eh, dalībvalstīm, tas, protams, ir ļoti labi. Ļoti svarīgi paturēt mūsu redzeslokā tās svarīgākās lietas un parasti tad, kad operācija tiek pabeigta, ir jāpaziņo par tās rezultātiem, un tas ir tas labākais veids, kā uh, sniegt šo informāciju par skaitļiem un statistiku, tā ir viena no mūsu vājām pusēm, un tas būtu varbūt viens no instrumentiem uh, norādīt, kādi ir iesaistīties skaitļi. Es zinu, ka e SAO ir veids pētījumu šajā jomā, uh, tas neatiecās tieši uz Eiropas Savienības valstīm, bet viņi mēģināja aprēķināt zaudējumus, un viņu aplaists bija no 200 līdz 250 miljārdiem dolāru. Manuprāt, ir arī citi skaitļi, kas ir minēti, piemēram, par viltus medikamentiem, kas sastāv no 3 līdz 7% no pasaules apgrozījuma un par Eiropas Savienības statistiku, diemžēl mums nav tādas, vai mums ir nepieciešams vairāk personāla, vairāk komandu. Nu, protams, jūs uh, varētu sagaidīt, ka es teikšu jā un ka šādas resursus varētu ļoti labi izmantot. Ja paskatāmies uz to, cik daudz cilvēku strādā ar uh, viltotām uh, precēm un pirātismu precēm, uh, un salīdzinām to ar to, cik cilvēki strādā ar narkotiku jautājumiem, un jūs redzat, ka ir ļoti liels atšķirības, un tādēļ arī daudz noziedznieku pāriet pie viltojumiem, jo tas ir ļoti ienesīgs tirgus. Tālāk par budžetu, ko eh, cigarešu ražotāji iemaksā Eiropas budžetā. Man uh, visvairāk interesē Eiropa budžets, tādēļ par Eiropas budžetu es neko jums nevarēšu pastāstīt. Uh, Tālāk par iespējamo pārklāšanos starp aģentūrām tā varētu būt, mēs kaut galā strādājam ar vienu un to pašu tematiku. bet eh, arī Eiropols un Interpols, piemēram, ir rīkojis eh, kopējas operācijas par, eh, lai cīnītos pret viltus pārtikas produktiem un dzērieniem. Tā kā ir savi labumi Eiropa koncentrējās vairāk uz uh, savām dalību valstīm, savukārt Interpols ir piesaist arī pārējās valstis un uh, skatās uz informācijas ceļiem no ne-ES valstīm, tā kā ir ļoti laba sadarbība ar Interpolu, un tas pats attiec arī uz Olaf. Ķerien kungs jau to minēja, to, ka ir uh, mums jāliek akcents uz sadarbību. Tā varbūt tāda klišeja, bet Olaf un muita skatās uz precēm, bet mēs koncentrējamies uz tiem cilvēkiem, kas rada šīs nelegālās plūsmas. Un ja mēs abi sadarbotos, tad eh, tas būtu tikai ieguvums abām pusēm, lai cīnītos pret eh, viltošanu. Nu, viena lieta ir konfiscēt šīs eh, preces, bet uh, skatīties to izcelsmi, tas nevienmēr ir mums izdevies veiksmīgi. Bet to izsekošana un apkarošana ir uh, pavisam atsevišķa darbība. Tika runāts arī par ražošanu un to, kā Ķīnas uh, produkti ietekmē, no Ķīnas nākošie produkti ietekmē šo visu situāciju. Nu, nu, ko var teikt, ir jauna tendence. Mēs redzam, ka ļoti bieži tūm mūsu teritorijā vai tūm mūsu teritorijai mēs redzam, ka konteineri tiek ievesti Eiropas Savienībā un tur ir melna tēkla, piemēram, bet marķējumi tiek uzlikti tikai Eiropas teritorijā, un tad jautājums par to, kur notiek konfiskācija, piemēram, to varētu veikt Nīderlandes policija kādā no Nīderlandes ostām un tad ļoti daudz uh, konteineru, kas tiek izvest no Antverpenes, piemēram. Un uh, pēdējie darbi tiek veikti tikai Eiropas teritorijā. Paldies! Grazie, adesso l'ultimo intervento. Paldies, pēdējais runātājs Kenson kungs. Paldies. Jakolīno kungs uzdeva par Sērbiju. Mums ir projekts par um, sadarbību ar Balkāniem. Tad uh, Itālijai tā tiešām ir prioritāte, un viņa arī vada darbu tur uh, par Eiropas Savienības lomu. Šeit loma ir koordinēta brīvprātīgu valstu sadarbību. Bet, ja darbība ir reģionāla, tad tā balstās uz divpusējām attiecībām. Attiecīgi ir valsts, kas vēlas apkarot noteikti noziegumu veidu, un mūsu uzdevums ir veikt tātad um, saiknes funkcijas starp šīm valstīm. Tad mums ir um, struktūrāls uh, dialogs, kozī līmenī ar Serbiju, piemēram. Uh, Um, mēs piedāvājam sadarbību šādā ietvarā, um, bet pagaidām ietvers ir tāds, ka tās ir divpusējas attiecības un attiecības un attiecīga sadarbība. Par Newton Den jautājumu par piekļuvu dokumentiem. Nu, šie dokumenti nav paslēpti, bet eh, reizēm tik tiešām tos ir grūti atrast starp visiem padomus dokumentiem, jo mums nav atsevišķa vietne kozī. Piemēram, visi mm, protokoli ir pieejami uh, Un tas ir, piemēram, pie pastāvīgās komitejas par iekšējo drošību, un tur ir atsauksmes numuri par dokumentiem un par dažādām pieejām. Ne visi ir sabiedriski eh, pieejami, bet eh, vairāki ziņojumi ir sabiedriski pieejami, bet ir jāmeklē caur eh, protokolu atsaucas numuriem. Es ja mēs nevaram konkrēti kozi izdalīt atsevišķu sadaļu, jo mums ir jāpiemēro tie paši pārstāvji nostim kā visiem dokumentiem. Par dalībvalstu pārstāvniecību kozi ir dažādu pārstāvības līmeņi. Nav lēmums par to, kādi pārstāvi ir jāsūta. Lielākā daļa uh, pārstāvi ierodas no galvaspilsētām, no dažām eh, valstīm ir policijas priekšnieki, piemēram, no Spānijas un Beļģijas, tātad eh, policijas priekšnieki no šīm valstīm dalībvalsts sūta arī iekšlietu ministriju augstākos iemam ierēģiņus, piemēram, no Zviedrijas un Vācijas, un tad no dažām dalībvalstīm ir kolēģi no pastāvīgām pārstāvniecībām, piemēram, no Slovenijas, bet lielāko daļu šie delegāti nāk no vai nu policijas vai iekšlietu ministrijas. Un bija neliela komanda, kas strādāja Kozī, bija vairāk administrātori, divi nacionāli nosūtīti eksperti un divi asistenti, kas uh, darbojās Kozī. Euh, Maķie kundze, jūs uzdevāt par uzticēšanos. Protams, ir jābūt uzticēšanās, lai valstis varētu sadarboties. Es uzskatu, ka policijas sadarbības jomā šeit nav par uzticēšanos um, jautājums. Šeit ir jautājums par resursiem. Ir uh, policijas dienesti ar attiecīgo mm, kompetenci, kas darbojas savos attiecīgās vietās, lokalitātēm lokalitātēs. Tātad ir nepieciešams runāt par resursiem, dažkārt resursu skaits nav pietiekams. Tāpēc es domāju, ka mūsu uzdevums ir atrast papildu resursus, lai integrētu visus šos projektus kopā un darbotos Eiropas līmenī. Jautājums par finansējumu. Ļoti daudzas valstis grib iegūt šos uh, Eiropas projektus, balsoties uz politikas ciklu. Uh, un grib saņemt šo Eiropas finansējumu. Nevienmēr tas ir iespējams, tāpēc mums darbojas kopējās izmeklēšanas komandas. Un tagad Eirojustam ir budžetā paredzēt finansējums šīm kopīgām komandām, bet drīzumā šis finansējums vairs nebūs, un tas ir problēma, jo dalībvalsts gribēs vien vairāk finansējumu no Eiropas puses, lai finansētu šādu sadarbību. Tad, tas ir finanšu jautājums un nevis par uzticēšanos. Uh, par dublēšanos. Tāpat kā kolēģis arī domāju, ka mums Eiropas līmenī ir maz dažādas dublēšanās. Mums, protams, ir dažādas aģentūras, bet eh, rīcība ir dažāda, un darbības joma arī ir dažāda. Eiročups, Eiropols, Frontex, Olaps, eh, varbūt eh, liekas, ka mēs darbojamies vienā jomā, bet Mums dublēšanās nav. Ehm, dažreiz mums ir ārpus, ehm, darbojoties Eiropas Savienības, zinām, riski, ka varētu būt dublēšanās Eiropols Eiroč, ehm, un Interpols, piemēram. Tāpēc ir nepieciešams diskutēt Eh, ja, un ja Interpolam, teiksim, ir kaut kāds projekts, kas pilnībā atbalst, atbilst Eiropas interesēm, tad mums varbūt jākoordinē informatīva šī darbība, lai nebūtu dublēšanās. Un tāpēc mums ir tādi mehānismi kā kozī, kas meklē šo koordinēšanas iespēju, lai būtu pēc iespējas produktīvāka visāda veida sadarbība. Runājot par dalībvalstu iesaisti operatīvos plānos. Tas ir brīvprātīgi, dalībvalsts nav obligāti, nav jāpiedalās, tas ir brīvprātīgs princips. Un, piemēram, Vācija eh, darbojas ar Rietumu Balkāniem gan cilvēku izniecības, gan narkotiku nelegālas izniecības ziņā. Paldies eh, Gensona kungam. Mums vēl ir atlikuši pāris minūtes. Ja kāds no kolēģiem vēlas uzdot jautājumu, tad lūdzu varētu. Ņūton Dali kungs lūdzu. Jā, lai reaģētu uz to, ko teica Eiropola pārstāvis. Viņš teica, ir grūti eh, panākt eh, sabiedrības informēšanu, un tas būtībā ir šīs lietas centrā. Uh, ja mēs varētu informēt sabiedrību un sabiedrība apzinātos to, ka tā ir nopietna problēma, viņi varētu palīdzēt, protams, bet viņi arī prasīs dariet kaut ko, un tad varētu redzēt politisko darbību, jo parasti politiķi reaģē uz sabiedrības eh, prasībām. Un tad kā mēs varētu panākt šo informētību? Es nekad neaizmirsīšu savu garu sarunu ar pirmo in Interpolu uh, eh, vadītāju Un es viņam jautāju, kā mēs varam panākt šo informētību, un viņš varēja teikt, vienīgais, ko es varu iedomāties, ir 11. septembris Eiropā, tāds šaušalīgs uzbrukums organizētās nozīdzības puses, un tad visi piesaucies, kā es prasīju, kādēļ tā notika un ko mēs varam darīt. Un tad um, kaut kas notiktu, un, protams, uh, mēs nevēlamies, lai tā tiešām notiktu. Tas nav labākais risinājums. Un uh, es domāju, risinājums ir šī komiteja, un uh, Jakolino kunga. Uh, Uh, ziņojums un uh, debats, kas notiks plenārsesijā nākamgad, tas būs īstais brīdis, lai pievērst sabiedrības uzmanību šai problēmai. Jebkas, ko jūs varētu mums dot uh, līdz tam, lai, lai informētu sabiedrību, un nu, tās būs mūsu iespējas kaut ko panākt. Tās lūk mans lūgums. Vēl jautājums, lai veicinātu sabiedrības informētību, varbūt Eiropola vietnē mēs varētu uh, ievietot sarakstu ar desmit meklētākajiem noziedzniekiem, kā to dara FIBA un Interpols. Mums ir ļoti daudz noziedznieku Eiropā, mēs viņus meklējam, un varbūt tad varam izveidot šo desmit meklētāko cilvēku sarakstu, un uh, sabiedrība un presa izrādīt lielu interesi skatītos, vai mēs šodien esam kādu no šī saraksta noķēruši. Nu, tas varētu interesēt sabiedrību varbūt. Paldies! Paldies! Vairāk kungs! Lēlērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī ir vēl viens jautājums, tā kā mums vēl ir laika. Iepriekšējā kolēģis sacīja, mums ir ļoti labi sabiedrotie, proti maz informācijas līdzekļi. Es atceros, pirms divām nedēļām bija ļoti liels un svarīgs raksts um, laikrakstos un visur citur medijos arī bija runa par to par Olaf attiecībā uzkrāpšanos ar struktūra fondiem. Mēdī vienmēr par to raksta. Arī tad, ja ir runa par viltotiem medikamentiem, tad tas ļoti piesaista preses uzmanību. Ja kāds tiek noķerts, tad, nu, presa ir mūsu labākais sabiedrotais. Un vēl otrs komentārs. Es vēlreiz gribēju runāt par resursiem un uh, <coughs> gribētu sacīt, ka iedzīvotāji atbalsta to, ka tiesības sargājošās institūcijas un aģentūras attiecīgi tiek um, aprīkotas. Es ne no viena neesmu dzirdējis kritiku, un gal galā cilvēki jau ļoti bieži kritizē eiro, bet šajā gadījumā, šajā situācijā, man liekas, ka jūs esat izpelnījušies arī sabiedrības atbalstu. Tad vēl es gribētu pajautāt, nu kāda tas notiek ar mūītu? Savā komitejā es parasti darbojos iekšējā tirgus komitejā, Mēs runājam par uh, muitas kodeksa reformu, pieņēmām lēmumu par to, bet savukārt nozari iestājas ļoti pret to. Nu, vismaz uh, Vācijas, uh, Britu un uh, Francijas muitas nozara ir pret to, tātad lielie tirdzniecības partneri. Uh, Vai jūs saskatat muitas likumdošanā kaut kādus deficītus, kuru vajadzētu kaut ko darīt, kaut ko tādu, kas jums palīdzētu jūsu darbā, vai arī gluži pretēji jūs uzskatāt, ka attiecībā uz nozara šī likumdošana ir pārāk stingra un daudz ko liedz un rada šķēršļus vai, teiksim, apgrūtina starptautisko tirdzniecību? Un mans pēdējais jautājums. Es atceros, ka Eiropas Savienības nauda kas eh, tiek kas, eh, var sakot, kas tiek atņemt noziedzniekiem, tiek eh, iekļauta Eiropas Savienības budžetā. Nu, es nezinu, kā tas ir attiecībā uz to, ko jūs paveicat. Nu, ja, ja ir kaut kāda nelegālā nauda konfiscēta, vai, tas, vai tā tiek ieskaitīta dalībvalsts budžetā vai komisijas budžetā? Paldies! Paldies. Nav palicis daudz laika. Nav pāris atbildēt uz šiem jautājumiem, lūdzu. Uh, uh, es gribētu atbildēt Vēlērs kundzei par muitas jomu. Jūs teicāt, ka iekšējā tirgus komiteja grib pārskatīt iekšējo muitas kodetu, kodeksu. Un problēma ir par šo tirgus, tirsniecības informācijas liberalizāciju. Šeit ir tirsniecības progress no vienas puses, un, un, protams, ir jālīdzvaro šī norma ar šo citu pusi, tāda cīņa pret krāpnieciski izgatavotām precēm. Kā es teicu, ka juridiski instrumenti ir labā kārtībā, bet īstenošana dažkārt nav precīza. E, piemēram, nevienmēr pareiz, pareizi tiek pildītas tranzīta deklarācijas, un dažreiz ir nepieciešamība precizēt informāciju, lai obligāti tā būtu ievadīta. Tātad tāda veida problēmas mums ir. Un šobrīd mēs kontaktējamies ar kurniecības līnijām, lai precizētu šo informācijas uh, norādīšanu, it īpaši, kad tiek eksportētas uz trešām valstīm, lai, tad mēs kontaktējamies ar šiem kurniecības līnijām, lai būtu informācijas precizitāte, un mēs gribētu iegūt piekļuvi Eiropas datu bāzei piemēram, Tagad eh, mums ir informācija par tranzītu, kas ļauj mums iegūt tādu globālāku ieskatu mm, šajā apritē tieši sakarā ar tranzītu. Un šeit, piemēram, tāda informācijas precizitāte mums ir nepieciešama. Jā, um, ehm, bedankt, Mr. Eh, Newton, for... Paldies uh, Newton Dankungam par pausto atbalstu un par informētību attiecībā uz Eiropolu. Uh, mēs uh, labprāt sniegt visu nepieciešamo informāciju, uh, kur varētu izmantot šādās informēšanas kampaņās. Uh, un uh, mēs centīsimies arī ieviest mūsu vietnē jūs ieteiktos grozījumus. Un tiklīdz mēs pabeidzam kādu operāciju, tiek sagatavots paziņojums presēji ar uh, fotografiem, lai parādītu, ka Eiropols ir veids koordināciju ar dalību valstīm. Un ir dalību valsts, kas sagatavo neliels video, ko ievieto arī YouTube vietnē. Tā kā mēs aktīvi strādājam un tie pāris piemēri tam, ko mēs darām, lai cīnītos ar šiem fenomeniem. Mēs varam veicināt informētību atvainājumu laikā, iekļaujot paziņojums eh, turistu vietnē par to, ka jāizvairā, jābūt piesardzīgiem no viltotājiem viltotiem produktiem, kas varētu ietekmēt viņu veselību. Tālāk jautājums par uh, dienestu finansējumu konfiskācija. Es zinu, ka ir atsevišķas dalībvalstis, kā apvienotā karalisti, par, kur ir likums par nelikumīgi iegūto peļņu, kur uh, konkrēts procents no konfiscētām vai izņemtām precēm tiek uh, iemaksāts uh, policijas uh, dienestos. Es nezinu, vai tā tiek darīts visās dalībvalstīs, bet ir dažas, kurās ir šāda procedūra. Paldies! Merci beaucoup. Juste peut-être un mot à la question de Madame. Paldies, ātri atbildēšu Lelers kundzei eh, par attiecīgu sodiem un, un naudas eh, sodu iekasēšanu. Tas ir naudas jautājums, te jāskatās, eh, kāds ir Eiropas mandāts. Tas ļauj mums arī iekasēt sodus, arī pārobežu kontekstā. Un šī nauda paliek tai valstī, kurai pienācās šī naudas summa. Tā tad nauda paliek tajā valstī, kur vajadzēja šo naudu iekasēt pirmajā vietā, tātad kas tika zaudējuši šo eh, naudu. Un ir attiecīgi mehānismas pārobežu jomā un ir arī attiecīga sadarbības formas starp dalībvalsti, kas savāc šo sodu un valsti, kurai pienākās, tad mums ir arī attiecīga krimināla mm, sadarbības forma un nauda tiek nodota attiecīgās valsts budžetā. Grazie, prima di concludere. Alku... Paldies, pirms uh, pabeidzam ziņa jaunumu. Pūksteni divos notiks preses konference. Tā būs citā zālē kopā ar referentiem un daži no uh, ekspertiem no vidas aģentūras un no citām organizācijām. Mēs turpināsim darbu pulksten trijos, skatīsim vairākus ļoti būtisks jautājums par starptautiskās darba organizācijas eh, un libera darbu. Sāksim pulksten trijos pirmo jautājumu kopu par cilvēku tirzniecību seksuāls vai darba eksploatācijas nolūkos. Lielas paldies eh, visiem pārstāvjiem no Olaf un Kozī un Eiropola Paldies par jūsu prezentācijām. Jūs ļoti laipni norādījāt to, ka jūs uzticaties mūsu komiteju, un mēs ceram, ka savas darbības laikā šī komiteja sagatavos plānu cīņai pret organizēto noziedzību, viltošanu un uh, naudas atmazgāšanu. Mēs katrā ziņā uh, Eh, tiksimies vēl, lai izveidot vēl ciešākas saiknes un apmainītos ar viedokļiem. Turpināsim darbu pulksten trijos.